dāmas un kungi, padome sanāksmē, kas tika veltīta kandidāta izvirzīšanai, ļoti uh, Uh, sīvā balsojumā, kas tika pieņemts uh, pirmo reizi un uh, ar Eiropas parlamenta palīdzību izvirzīja Žanu Klodu Junkeru kā kandidātu. Junkeru kungs, es jūs sirsnīgi sveicu Eiropas parlamentā un tagad došu jums vārdu. Tātad tā, tā ir jūsu tāda kā motivācijas intervija Eiropas parlamentā un Es jūs sirsnīgi sveicu. Eiropas parlamentā jūs jau šeit nesat uh, nekāds uh, jauniņais, jūs jau pietiekam bieži šeit esat uzturējies. Tagad vēlos jūs uh, apsveikt ar izvirzīšanu amatā un lūdzu jums vārds. Bonjour, monsieur le président. Labrīt, priekšsādātāji, dāmas un kungi. 25. mājas šajā datumā Eiropas pilsoņi runāja. Viņi mums deva ļoti spēcīgus signālus, reizēm arī pretrunīgus. Šodien un turpmāko gadu laikā mums ir jārēģē uz šiem signāliem, jārēģē uz pilsoņu vēlmēm, ciešanām, cerībām un viņu sapņiem jo Eiropa ir īstā vieta sapņiem. Un arī šeit, Eiropas parlamentā, Eiropas uh, demokrātijas uh, ļoti svarīgā vietā, es gribētu runāt par uh, tādām galvenajām vadlīnijām, kādas es izvirzu nākošās komisijas darbam. Es runāšu šeit par tādām vispārīgām vadlīnijām, Un es jau rakstiski esmu iesliedzis uh, galvenos uh, šo vadlīniju punktus visās oficiālajās uh, Eiropas Savienības valodās, jo visām valodām ir jāizrāda vienlīdzīga cieņa. Es gribu pateikties arī rakstiskajiem tulkiem, kuri uh, pavadīja ļoti daudz laika un strādāja naktī pie šī teksta, ko iesniedz vakar vakarā. Uh, detalizēta komisijas uh, darba programma būs programma komisāru kolēģijai, kura strādās arī pēc jūsu apstiprinājuma. Eiropas parlaments, kurš ir uzsācis savu jauno sasaukumu, atšķiras no iepriekšējiem parlamentiem. Jūs esat uh, pirmais uh, parlaments, kurš tik tiešām ir ievēlēts, uh, kurš, kurš ievēlēs Eiropas komisijas priekšsēdētāju visīstākajā vārdu nozīmē. Pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām jūs ļoti labi apzinājāties to, kas izriet no šiem vēlēšanu rezultātiem. Un jūs esat darbojušies attiecīgi atbilstoši 117. pānta 7. punktam Lisabonas līgumā. Bez jūsu palīdzības un bez jūsu līdzdarbības šis pants būtu palicis vienkārši tikai uz papīra. Jūs esat aizstāvējuši demokrātijas principus un jums ir bijis viss pamats to darīt. Eiropas eh, parlaments, eh, kurš eh, rūpējas par demokrātijas principu ievērošanu, veic ļoti svarīgu darbu. Es gribētu arī izrādīt cieņu pārējiem kandidātiem, kas bija šajā sarakstā un kas arī pievienoja tādu ļoti svarīgu aspektu mūsu demokrātiskajās debatēs. Un uh, attiecīgi, ja jūs mani atbalstīsiet, tad uh, es lūkšu jūsu piekrišanu manai apstiprināšanai parlaments un komisija ir divas uh, Eiropas Savienības institūcijas ļoti svarīgas un tāpēc ir tikai normāli, ka Eiropas parlamenta priekšsādātājs un komisijas priekšsādātājs un tātad komisija un parlaments uztur labas darba attiecības Mēs esam svarīgs institūcijas Eiropas uh, Savienībā un neesam nekādā veidā pret uh, Eiropa padomi uh, vai Eiropas padomi. Mēs ne, nevēršamies nekādā veidā pret uh, nevienu uh, valsti vai kādu citu struktūru. Mēs, parlaments un komisija, mēs rīkosimies, darbosimies uh, vispārēju interešu vārdā un es gribētu, lai to visu mēs darītu kopīgi. Uh, padomu ierosina komisijas uh, priekšsēdētāju uh, amatu. Un komisija nav tāda tehniska rakstura organizācija. Komisija būs politiska struktūra, un tā būs ļoti politiska struktūra. Tās sastāvam ir jāatspoguļo Uh, plurālismu principus, uh, kuri arī te tik plaši ir izpaudušies, un es gribētu, lai uh, padoma, tad, kad tā organizēs savu iekšējo darbu, arī iedvesmotos no šāda paša principa. Komisijas priekšsēdētāju ievēl jūs parlaments. Tas nenozīmē, ka es saņemu kādas eh, darbības instrukcijas, bet eh, nešaubieties eh, par manu labo gribu strādājot komisijas priekšsēdētāja amatā, ja jūs mani apstiprināsiet. Un katrā ziņā es sekošu principiem, likumdošanas dokumentu virzībai un jūsu vēlmēm un jūsu darbam. Tāpat arī jums būs tiesības vienmēr uzdot man jautājumus, šīs tiesības paliks pilnīgi neskartas. Es eh, lūkšu komisārus eh, biežāk eh, līdzdarboties un spēcīgāk līdzdarboties trialogā, un es gribētu arī, lai padomu no savas puses darītu to pašu. Un es centīšos arī lobiju sarakstu padarīt publiski pieejamu, lai būtu skaidrs, kas pie kā ir griezies, kas ar ko ir runājis, un es gribētu, lai arī citas institūcijas sekotu mūsu rīcībai šai ziņā. Es darīšu tā, lai procedūras noteikumi uh, pat dažādiem uh, apstiprinājumiem būtu ievēroti un ir jādarbojas atbilstoši noteikumiem. Tāpat, dāmas un kungi, vajadzētu atteikties no uh, ideoloģiskām debatēm, kuras vienkārši tikai, manuprāt, ir uh, nevajadzīgas. Es domāju, ka ir jānodrošina debatas pēc satura, pēc jēgas, kuras pauž mūsu pārliecību un. Uh, Tāpēc izvēlēsimies uh, pragmatismu kā darba metodu, koncentrēsim savu darbu uz konkrētiem uh, pasākumiem, kas dos rezultātu visu labā. un uh, neveiksim nevajadzīgas uh, starp institūciju uh, debatas, kas tikai garlaikos cilvēkus. Un es gribētu vērsties arī pie valstu valdībām un aicināt nekritizēt lēmumus, ko jūs paši esat pieņēmuši kopā Briselē. Neiekrītiet šādās kritiskās debatēs. Ja jūs esat teikuši jā Briselē, tad nesakiet nē kaut kur citur. Un nekad eh, pēc eh, eh, kādas padomas sēdes nesakiet, ka jums ir izdevies gūt uzvaru un ka citi ir zaudējuši Eiropā. Mēs visi uzvaram kopā un tikai kopā mēs arī zaudējam. Eiropa ir kļuvusi grūti saprotama, jo bieži vien mēs eh, paši pārtopam par tādu kā karikatūru. Eiropai ir eh, jābūt un jādarbojas kolektīvi, ir eh, jāizmanto kopienas darba metode, ir jābūt prasīgiem, bet jābūt arī efektīviem savā darbā un jāpierāda sevi un jābūt uh, ar lielāku uzticamības pakāpi starpvaldību sadarbību. Un, uh, dāmas un kungi, mums tiešām ir nepieciešams rehabilitēt šo uh, kopienas sadarbības metodi. Tagad es izteikšos pasaules čempionu valodā. Jā, Herr Prezident. Priekšsēdētāja kungs. Eh, Eiropa ir zaudējusi uzticību. Distance, attālums starp eh, Eiropas Savienību un pilsoņiem kļūst aizvien lielāks. Tikai pilnīgi aklie un kurlie to neredz un nedzird. Eiropas Savienībai ir jāveic vairāk informatīvā darba lai varētu labāk paskaidrot šeit notiekošās norises pilsoņiem. Priekšsēdētāja kungs, Eiropai ir nepieciešama reformējoša darba kārtība. Status quo īstenībā nav pilnveidots. Cilvēkiem bieži vien ir bail no reformām. Tās viņiem šķiet kas apdraudošs un kas tāds, kas nes līdz pārāk daudz riska. Bet tas, kas neriskē, riskē ļoti daudz. Mums ir jāuzdrošinās riskēt, lai Eiropa kļūtu konkurētspējīgāka. Mēs kā Eiropas Savienība esam zaudējuši savu starptautisko konkurētspēju. Mēs esam regresējuši, jo mēs stāvējam uz vietas. Mums atkal ir jāiet uz priekšu. Konkurētspēju bieži jauc ar tādu vienpusēju sociālās sistēmas vājināšanu, bet tā tas nenotiek. Konkurēt spēja var tikt veicināta, ja mēs varam izmantot pietiekami daudzus efektīvus instrumentus. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu patīkama vieta gan pilsoņiem, gan investoriem. Dažreiz ir jāatgādina, ka ekonomikai ir jākalpo cilvēkiem, nevis otrādi. Ekonomikai ir jākalpo cilvēkiem. Tas nozīmē, ka iekšējā tirgus normas nevar prevalēt pār sociālās politikas normām. Īstenībā šīm normām ir jādarbojas tādā miedarbībā. Ich bin ein begeisterter. Es esmu jūsmīgs sociālās tirgus ekonomikas piekritējs. Sozialpolitik eh, sein. Man sagt oft angesichts der Krise, Bieži vien tiek teikt, ka sociālā tirgus ekonomika ir cietusi neveiksmi. Dāmas un kungi, nē ciet, neveiksmi ir cietuši tie, kas domāja tikai par uh, pēļņas sagrābšanu un tādā veidā pārkāp sociālās tirgus ekonomikas normas. Ne jau pati tirgus ekonomika ir cietusi neveiksmi. Sociālā tirgus ekonomika būs. Uh, panākumiem bagāti tikai tad, ja būs sociālais dialogs. Diemžēl arī e, šis dialogs e, pēdējo gadu laikā nav norisinājies tā, kā mēs vēlētos. Tam ir jāiedveš jauna dzīvība Eiropas līmenī. Priekšsēdētāji, es gribu būt sociālā dialoga priekšsēdētājs lai Eiropā būtu plaukstoša tautsaimniecība, mēs nevaram uh, konjunktūras programmas finansēt ar uh, parādiem. Mums ir jārada jaunas darba vietas, mums ir nepieciešama ilgtspējīga izaugsme gadu desmitiem. Ir uh, jāsagatavo ļoti ambicioza uh, darba vietu, izaugsmes, tautsaimniecības, konkurētspējas programma. Tā ir nepieciešama, lai cilvēki Eiropā atkal sajustos vajadzīgi. Izaugsme, konkurētspēja, investīcija programmas, tam visam ir tikai viens mērķis, lai cilvēki atkal varētu atgriezties sabiedrības sirdī. Eiropas Savienības uh, sirdī tagad veidojas 29. valsts. Tā ir valsts, kur dzīvo bezdarbnieki. Valsts, kur ir daudz jauniešu bezdarbnieku, valsts, kur cilvēki tiek izstumti no sabiedrības un stāv kaut kur ceļa malā. Uh, Es gribu, lai šī 29. valsts pazūstu, lai tā atkal kļūtu par normālu dalību valsti. Tādēļ es piedāvāju ambiciozu investīciju programmu. Līdz 2015. Eh, gada februārim es gribētu sagatavot šādu ambiciozu izaugsmes, investīciju, darba un konkurētspējas pakotni. Es vēlētos, lai nākamo trīs gadu laikā mēs varētu piesaistīt 300 miljārdu eiro privāto un publisko investīciju. Mēs to darīsim, un es būtu ļoti pateicīgs, ja parlaments mani atbalstītu šajās uh, aktivitātēs. Mēs to varam panākt uh, pietiekami mērtiecīgi izmantojot struktūra fondu līdzekļus, uh, tāpat kā uh, izmantojot mūsu rīcībā esošos instrumentus, eh, ko piedāvā Eiropas Investīcija banka. Mums ir jāinvestē infrastruktūras projektos, ir jāvienojas par investīcijām eh, citās jomās, piemēram, eh, platjoslas interneta uzlabošanā, ir jābūt energotīkliem, ir jāinvestē transporta infrastruktūrā, industrijas centros. Eiropa ir jāreindustrializē investīcijas ir nepieciešamas izpētē attīstībā, atjaunīgo enerģiju lauciņā. Atjaunīgās enerģijas Nav tāda vieta, kur uh, satieks uh, ekoloģiska aktivitāte. Īstenībā atjaunīgās enerģijas ir priekšnosacījums, lai Eiropa jau rītdien kļūtu par tādu ekonomisko centru, kas var ražot savus preces uh, ilgspējīgā un zaļā veidā. Ein stärker investierendes Euro spēcīga Eiropa ar investīcijām ir Eiropa, kur ir labklājība, kur ir darba vietas. Investīcijas ir labākais bezdarbnieku sabiedrotais. Mums ir arī e, jāpaplašina jauniešu garantijas schēma. Es piedāvātu paaugstināt vecuma robežu no 25 līdz 30 gadiem. Investīcijas uh, ir eh, mērtiecīgas tikai tad, ja mēs cīnāmies pret eh, lieku birokrātiju un uh, varam atvieglot dzīvi arī mūsu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tie nav nekādi milzu kapitālisti. Viņi strādā nenogurstoši, radot jaunas darba vietas un rūpējotos par mūsu izaugsmi. Mums tādēļ vajadzētu parūpēties par birokrātiskās nastas samazināšanu. Un ir arī jāievēro subsidiaritātes princips, tas jāuztver nopietni. Kopš Māstrihtas līguma spēkā stāšanās mēs runājam par subsidiaritātes principa ievērošanu, bet īstenībā mūsu runas ir garākas nekā pūliņi, ko patiešām veicam, lai varētu samazināt birokrātiju un parūpēt parūpētos par to, lai komisija un padome tā vietā, lai uh, iejauktos visās lietās, visās politikas jomās, bāzt savu degunu visos stūros un kaktos, uh, samazinātu birokrātiju. Jāsaka, ka mums ir jācīnās arī pret problēmām pašmājās un uh, jāpievēršas lielajiem uzdevumiem. Aldis, Herr Präsident. Priekšsēdētāji kungs. Tas viss, protams, ir jādara saskaņā ar izaugsmas un stabilitātes paktu. Mēs tā pamatprincipus nemainīsim. Padome e, tā e, lēma un es šīs e, normas ņemšu vērā. Par stabilitāti tika runāts ieviešot kopīgo valūtu Stabilitāte nav tikai uh, priekšnosacījums, lai iestātos eirozonā. Nē, stabilitāte ir jāievēro ilgtermiņā. Eiropa nedrīkst savus solījumus uh, nepildīt, un es arī nelauzīšu doto vārdu. Bet padome pareizi lēma, ka elastības maržām no 2005. līdz 2011. gadam ir jāizmanto, lai uh, varētu uh, pilnībā izmantot šo izaugsmas principu, kas ir minēts stabilitātes un izaugsmas paktā. Mēs to esam darījuši jau līdz šim un turpināsim tā rīkoties. Priekšsēdētāji kungs pēdējo gadu laikā paveiktais, nu, to mēs arī nedrīkstam novērtēt pārāk zēmu. Es biju Eirogrupas priekšsēdētājs. Nu, jāsaka, ka tas nav tas patīkamākais eh, darbs, un vai eh, š, tas amats, eh, kurā vēlos stāties šodien, būs daudz patīkamāks, nu, arī to es uzdrošinos apšaubīt. Bet eiro krīzes laikā, tā īstenībā nebija eiro krīze, bet parādu krīze, mēs Mums vajadzēja salabot un izglābt degošu lidmašīnu, kas bija aizdegusies lidojuma laikā. Nu, jāsaka, ka tas bija ļoti, ļoti uh, sarežģīts uzdevums. Tas eh, varbūt nebija politiski pārāk estētiski, bet mēs panācām to, ka eirozona palika neskarta un apmēram pirms vairāk nekā gada spekulanti par mums smējās un daudzi gaidīja, uh, ka eirozona sabruks, bet tas nenotika. Un uh, dažādos finanšu izdevumos pat tika atklāts slēgtas derības, ka Grieķi izstāsies no eirozonas. Es īstenībā esmu ļoti lepns, ka šī lepnācija joprojām ir eirozonā. Aber... Bet, priekšsēdētāja kungs, bet mēs pieļāvām arī kļūdas dzēst uh, eh, lidojuma laikā aizdegušos lidmašīnu nav tas vieglākais darbiņš, un tad jau, protams, gadās arī apdedzināt pirkstus. Un, ja nākotnē būs tādas pašas pielāgošanās programmas, es gan ceru, ka tas drīzumā nenotiks, bet es vēlētos, lai pirms šādu programmu ieviešanas tiktu veikta ļoti apjomīga sociālās ietekmes izvērtējuma programma. Mēs nedrīkstam pieļaut šo taupības pielāgošanās programmu ieviešanu, pirms tam rūpīgi neizpētot, kā tas ietekmēs sociālo situāciju valstī. Un es arī labprāt pirms katras pielāgošanās programmas īstenošanas gribētu sagatavot arī alternatīvu plānu ja, piemēram, visas prognozes nebūs attaisnojušās, ja, piemēram, ņemot vērā pielāgošanās programmas izstrādi, nebūs valstī sasniegti tie izaugsmas rādītāji, kas uh, ir lēsti, ar kuriem esam rēķinājušies programmu izstrādājot, tad, protams, arī programma ir jāaktualizē. Ich hätte gerne, dass wir über das Instrument der Troika neu nachdenken. Es labprāt arī uh, pārskatītu trojkas instrumentu. Parlaments paziņoja, ka trojkai trūkst uh, demokrātiskās komponentes, trūkst parlamentārās dimensijas. Trojka ir jāpadara demokrātiskāka, parlamentārāka, politiskāka. Tas ir jādara. Priekšsēdētāja kungs, mēs nevaram tērēt to naudu, kuras mums nav, un mums ir jāaizstāj parādi un deficīti, deficīti ar idejām. Idejas pastāv. Mums ir labāk jāizmanto digi digitālās tehnoloģijas iespējas, šī tehnoloģija nepazīst robežu. Mums ir jāizjauc nacionālo eh, telekomunikāciju monopols datu aizsardzības nacionālajie noteikumi. Mums ir jāpadara tas tīkls daudz plašāks. Mums ir jānojau šīs barjeras, šie šēršļi izaugsmē. Vietas abonēšanas eh, maksām Eiropā ir jāpazūd un ar laiku tās pazudīs. Ja mēs būtu guvuši panākumus īstenot īsteno vienoto digitālo tirgu, tad mēs varam nodrošināt Eiropai izaugsmē vēl papīrs 250 miljardus eiro. Bieži ir sacīt, ka mums ir nepieciešama iz, izturīga enerģētikas savienība lai spētu stāties pretī klimata izmaiņām. Jāreorganizē Eiropas enerģētikas politika vienotā Eiropas enerģētikas savienībā. Mums ir jāpieno infrastruktūras un uh, jāstiprina mūsu sarunvedēju pozīcija sarunās ar trešām valstīm. Mums ir jādaudz, jāpadara daudzveidīgi mūsu enerģijas resursi un jāsamazina dažu mūsu dalībās atkarību no viena avota. Es tiešām uzskatu, ka Eiropas enerģētikas savienība kļūs par čempionu pasaulē atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanā. Un es tā ievērojami pārsniegsim 2020. gada mērķus, runājot par 30% enerģētikas efektivitāti līdz 2030. gadam. Manā skatījumā tas ir tikai minimālais rādītājs, ja mēs vēlamies būt progresīvi. Mēs nevaram būt par līderi klimata politikas jomā, ja mēs nekļūsim e, efektīvāki enerģigo efektivitātes jomā. Iekšējais tirgus ir jāpabeidz. Ja mēs gūsim sekmi šajā jomā, tad vēl 250 miljārdi eiro būs pievienotā vērtība Eiropas ekonomikā. Tas mums ir jāpaveic. Mums ir jāpapildina jaunie noteikumi bankām Eiropā ar kapitāla tirgiem. Mums ir jāuzlabo mūsu ekonomikas finansēšana, lai to paveiktu. Mums ir tālāk jātīst, jāintegrē kapitāla tirgi. Tas nozīmē, ka būs jāpalielina kapitāls galvenokārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Brīva darba ņēmēja pārvietošanās ar vienu ir bijis viens no pamatpīlāriem vietējā iekšējā tirgu. Es šo principu aizstāvēšu. Brīva pārvietošanās ir iespēja, nevis draudi. Šie noteikumi netiks mainīti. Nacionālajām varas iestādēm būs jācīnās pret uh, nepamatot prasību apkarošanu. Mēs esam sākuši pārskatīt darbā nosūtīto direktīvu, un, protams, ka mums ir jācīnās pret sociālo dempingu, un to mēs darīsim. Es apkarošu uh, krāpšanos nodokļu lomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un arī strādāsim pie finanšu nodokļu teksta. Mums jācenās pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, to mēs darīsim. Runājot par ekonomisko un monetāro Savienība priekšsēdētāja kungs vēlos vērst jūsu uzmanību uz to faktu, ka krīze vēl nav beigusies. Krīze vēl nav beigusies. Crisis is not over, kā saka angliski. Un tā nav beigusies, ja vēl ar vien 25 tūkstoši cilvēku, vīrieši, sievieši, kas ir bez darba. Vēl nevar sacīt, ka viss ir izlabots. Mums ir labāk jākoordinē mūsu ekonomikas politikas. Mums ir jāizveido ekonomiska pārvaldība, savu veidu ekonomiskā pārvaldība, un to mēs darīsim. Mums ir jāizvirza prasības attiecībā uz struktūrālu reformu īstenošanu tās vidus termiņā sniegs ieguldījumi Eiropas ekonomikas izaugsmē. Ja Eiropas uh, monetārās Eh, Savienības eh, dalībvalstis darīs katru savu darbu, tad mums jādomā arī par uh, finansiālām institīvām, kas šo darbu veicinās. Tātad mums ir jāparedz īpaši budžets eirozonas. Mums ir sevi jāpārstāv, tas izklausās smieklīgi, ka tas vēl nav izdarīts par vienu no spēcīgākajām valūtām. Eiropas ekonomikā un monetārā savienība ir jāpārstāv ar vienu, vienu sēdekli, vienu, vienu valsts starptautiskajās institūcijās. Kad es esmu Bretani Vudsā, tad es esmu ASV un te es gribu izteikties par eh, brīvo tirzniecības nolīgu ar ASV. Es esmu par šī nolīguma noslēgšanu. Es uzskatu, ka abas vislielākās ekonomiskās telpas un šīs planētas vispēcīgākās demokrātijas var kalpot gan ASV, gan Eiropiešu interesēm. Un tomēr šis nolīgums netiks noslēgts par jebkādu cenu. Mēs neatkāpsimies no savām normām, veselības jomā. Mēs nevaram atkāpties no mūsu sociālajām normām, standartiem. Mēs nevaram aizmirst mūsu prasības par datu aizsardzību. Es nevēlos, lai datu aizsardzība būtu daļa no sarunām ar mūsu amerikāņu draugiem. Un es nevēlētos, ka mēs izveidotu paralēlu ju, slepeno jurisdikciju. Mēs esam tiesību uh, telpa, un tas attiec gan uz Eiropu, gan uz ASV. Īstenošam šīs tiesības un rīkosimies tā, lai šīs sarunas būtu pēc iespējas caurskatāms. Es jums vēlos sacīt šādu. Ja mēs nepublicēsim attiecīgos dokumentus. Es nerunāju par sarunu stratēģiju dokumentiem. Šīs nolīgums izgāzīsies un izgāzīsies sabiedrības acīs, izgāzīsies šajā parlamentā, izgāzīsies mūsu nacionālais parlamentos, ja vispār kādreiz būs šis jauktais nolīgums. Tāpēc būsim lūdzu caurskatām, jo mums nekas nav slēpjams. Mums nekas nav slēpjams, padarīsim šos dokumentus publiski pieejamus. Eiropas Savienība ir vērtības savienība. Mēs baudām uzticību pārējās pasaules acīs, tad ja mēs paši pret sevi izvirzām pamat prasību izpildīšanu. Es nominēšu komisāru, kas būs atbildīgs par uh, pamatiesību hartas īstenošana. Un es vēlētos, lai Eiropas Sanība pēc iespējas eh, drīzāk kļūtu par padomis cilvēku tiesību konvencijas parakstītāju. Direktīva pret diskriminēšana ar vienu paliek uz sarunu galda, un es mēģināšu panākt, lai padomu to pēc iespējas drīzāk pieņemtu vismaz lielajās vadlīnijās migrācija un imigrācija, imigrācija, kas ir legāla, nelegāla. Šie ir temati, kas gan drīz diendienā nodarbina mūsu pilsoņu prātas. Mums ir nepieciešama vienota politika patvērumu jomā, un es piedāvātu kopienas politiku patvērumu jomā. Mums ir jādomā par legālo migrāciju. Mums ir jādomā arī par, eh, jādomā par legālo migrāciju Eiropā, jo nākotnē tā būs nepieciešama. Rīkosimies tikpat labi kā Kanāda, ASV, Austrālija. Mēs to varam panākt. Enfin, je me suis dit que, que... Es jau zināju, ka te būs tādi satraukuma brīži. Un es biju paredzējis, ka šāds satraukuma brīdis radīsies šajā mājā sarunas vietā. Aizsargāsim mūsu ārējās robežas. Šī tēma jums labāk patiks, vai ne? Rīku eh, cīnīsimies pret krimināliem bandām, kas spēlna uz cik nelēmas rēķina. Uh, un rūpēsimies par to, lai cilvēki nenonāktu mūsu teritorijā, lai viņi nesēstošajās, nestabilajās laiviņās šķērsojot vidus jūru. Mums ir jācīnās pret nelegālo imigrāciju. Bēgļu problēma nav Kipras, Maltas, Itālijas programma, tā problēma, tā ir visa Eiropas Savienības problēma. Priekšsēdētāji par ārpolitiku. Nevēlos uh, zaudēt daudz vārdu, bet kopīgā ārlietu un drošības politika mums ir neatliekama nepieciešama. Un es rūpēšos par to, lai uh, ārlietu pārstāvi vairs nevar bremzēt Eiropas ārlietu ministri. Kopīgai ārlietu politikai ir nepieciešama arī tāda kopīga uzstāšanās. Augstais pārstāvs vai augstā pārstāve, kam būs ļoti daudz uzdevumu jo, protams, eh, viņam būs jāsadarbojas ar eh, citiem eh, komisāriem. Un, ja mēs runājam par aizsardzību, mēs nerunājam par Eiropas Savienību kā tādu pretmetu NATO. Nē, abām institūcijām ir jāsadarbojas. Bet, ja runājam par aizsardzību, ir jābūt uh, paplašinātai sadarbībai. Tas ir noteikts gan Lisabonas līgumā, gan citur. Un ja runājam par uh, militārā materiāla, militārā aprīkojuma iepirkšanu, arī šeit ir nepieciešama labāka koordinācija un sadarbība. Priekšsēdētāji, nākamo piecu gadu laikā Eiropas Savienībā neiestāsies jauna dalība valsts. Jāsaka, ka šobrīd tas šķiet uh, gandrīz neiespējami, proti viena kandidāta valsts ir atbildīs visiem uh, visiem iestājas noteikumiem 2019. gadā, bet sarunas turpinās un citas Eiropas nācijas tam ir nepieciešama tāda godīga Eiropas politika, Eiropas perspektīva, tas attiecas uz Rietumu Balkānu valstīm. Jāsaka, ka šis reģions ir piedzīvojis ļoti traģisku vēsturi, arī tam ir jāpiedāvā Eiropas perspektīva. j'aurais voulu vous parler, Monsieur le Président, de la Es būtu gribējis priekšsēdētāju kungs runāt par nepieciešamā industriālo politiku, kas mums ir jāizno Eiropā, lai palielinātu rūpniecības eh, devumu Eiropas IKP līdz 20%. Vēlējos runāt arī par Ukrainu, tās tauta šodien grib sveikt un vēlos tai sacīt, ka mēs uzskatām, ka Ukraiņas tauta ir Eiropas tauta un tā ir savu vietu Eiropā. Es būtu gribējis jums sīkāk pastāstīt, kāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams, lai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs mēs izveidot minimālo algu un minimālo uh, ienākumu. Es šai virzienā darbošanos vēlos sacīt, ka esmu pārliecināta par to, ka vispārējo interešu pakalpojumu valsts pakalpoju ir jāsaglabā un nav jāatstāj uh, uh, likteņu varā. Mums ir jāaizsargā Eiropas valsts pakalpoja. Un, dāmas un kungi, deputāti, vēlēs jums runāt arī par Āfriku. Par šo Āfriku, kas bieži vien ir tik nelaimīga un bieži vien tik ļoti piemirsta. Un šī Āfrika, kas ir bagāta resursiem, jo īpaši cilvēku resursiem. Neaizmirsīsim Āfriku. Un nedarīs, nerīkosimies tā, ka šie briesmīgie skandāli tikai panākt to, ka cilvēki, <clears throat> eh, ka 25 tūkstoši bērnu mirst šai valstī. Eiropa arī ir, ir atbildīga par šīs situācijas mainīšanu. Oui, Jā, priekšsēdētāji kungs, mums būtu jāsāk atkal no nulles Mums ir jāuzklaus tie, kas uh, mūs uzmēja 25. mājā, taču nav pienācis revolūcijas brīdis. Šis nav īstais brīdis arī kontrrevolūcijas veikšanai. Ja mēs vēlētumies, lai Eiropieši vēlreiz iemīlas savā Eiropā, mums viņiem ir jāsaka, ka mēs esam lepni uz Eiropu, ka mēs lepojamies ar to, ko desmit gadu laikā pēdējo dekāžu laiku esam panākuši. Jau vairs nav jautājums par karu vai mieru. Taču dialogs par karu un mieru vēl ar vienu ir aktuāls Eiropā. Mums ir jāpanāk, lai miers pilnīgi iedzīvotos Eiropā. Jādomā par mūsu vecāku Eh, vecstāvu um, paudzi, kas eh, piedzīvoja koncentrācijas nometnes. Mums ir jāpanāk tāda politiskā pro programma, kas līdz, kas vēl šodien sniedz augļus. Mēs tiešām esam panākuši mieru. Soyons fiers 80. gados mums izdevās panākt paplašināšanos. 90. gados mums izdevās panākt paplašināšanos. Un Eiropas geogrāfija pielika punktu šī, eh, šim nevēlējamajam faktoram, ka Eiropa tiks sadalīta divās pusēs, divās nesamierināmās daļās. Mums ir izdevies atvesļot šo problēmu. Runājot par Austrumu Eiropu, Rietumu Eiropu, Es ceru, ka vienu dienu mēs paņemsim Eiropas eh, vēsturi savās rokās, nevis cietīsim no vēstures kļūdām eh, un beigsim runāt par vecajām jaunajām dalībvalstīm. Ir tikai viena, ir tikai dalībvalsts pati par sevi, nav vecās un jaunās. Un būsim lepni par to, ka esam izveidojuši vienoto valūtu. Vienotā valūta nesadala Eiropu, tā aizsargā Eiropu. Tā aizsargā Eiropu, aizsargā Eiropu. je te Priekšstādāja kungs, es biju mans valsts finanšu ministrs veselu 20 gadu gaitā. Ik pēc sešiem mēnešiem man bija jādodas uz Briseli, lai piedalītos monetārajās sarunās. Ik pēc sešiem mēnešiem es piedzīvoju, cik lielā mērā nekārtība valūtas jomā bija bīstama Eiropas ekonomikai. Es to piedzīvoju ļoti daudz reizes. Es redzēju, ka kāda dalība valsts zaudē cieņu, tāpēc, ka tā mēs pēdām būt konkrēt spējīgi ir spiest devalvēt savu valūtu. Es esmu bijis klāt ar zinām rūgtumu, esmu piedzīvojis briesmīgus skatus, ka tie, kam vajadzēja palielināt uh, savas valūtas vērtību, nevarēs to darīt, jo viņi baidījās zaudēt tirgu. Bet tie, kam tas bija jādara, baidījās no inflācijas. Tagad runāju, ja Ukrainas brī, eh, krīzes laikā, ekonomikas krīzes laikā, kuras brīdī Eiropa kļuva par pasaules uh, cīņas lauku, un mēs neko nebūtu darījuši, tad Eiropā būtu karš. Vācija pret Franciju, Spānija pret uh, Itālija pret Spāniju un tā tālāk. Rīkosimies tā, lai mūsu valūta aizsargātu Eiropu. Eiropa aizsargā Eiropu. Un Grieķija priekšstādātāja kungs nevēlējās pamest e Eirozonu, un mēs nevēlējāmies, lai Eiropa dodas no tās prom. Un kā ir ar Lielbritāniju? What, what the... I, I am, I am defend, I am defending this. Es aizstāvu vienoto valūtu, tāpēc, ka vienotā valūta aizsargā Eiropu, tās ekonomiku, tās pilsoņus. Monsieur, monsieur le Président, si nous n'avions. Priekšsēdētāja kungs, ja mēs nebūtu izdarījuši to, ko mēs kādu desmitgadiem esam darījuši, ja mēs Eiropu nebūtu padarījuši par miera kontinentu, ja mēs nebūtu samierinājuši vēsturi un Eiropas geogrāfiju, ja mēs nebūtu izveidojuši vienoto valūtu, un ja mēs nebūtu izveidojuši Eiropā vislielāko iekšējo tirgu pasaulē, kādā situācijā mēs atrastos šodien, kādā stāvoklī mēs būtu nonākuši šodien. Mēs būtu novājināti šodien pateicoties darbam un tās eh, veidotāju pārliecībai ir kontinents, kontinents, kurā tā iedzīvotāji var dzīvot mierā. Es nevēlos. Ne Junker kungs, vienu brītiņu. Nu, varbūt jūs varat uzvesties klusāk, jo jūs varat dzirdēt arī, eh, ja jūs nekliedzat. Nevajag visu laiku pārtraukt runātāju. Priekšsēdētāja kungs, turpina Junker kungs. Monsieur le Président, Priekšstādāja kungs, es nevēlos tādu Eiropu, kas nodarbojas ar vēsturiskām kļūdām. Es nevēlos Eiropu, kas novēro citus, tad, kad viņi rīkojas un tad, kad viņi virzās uz priekšu. Es vēlos Eiropu, kas ir uzmanības centrā, Eiropa, kas ir progresīva, Eiropa, kas aizsargā, kas gūt, gūst uzvars, Eiropa, kas pieprasa, Eiropa, kas ir paraugs citiem. Lai to panāktu, iedvesmosimies no principiem un pārliecībām, kuras mums atstājuši mantojumā lielie eiropieši, kas dzīvoja tad, kad mēs vēl nedzimuši nebijuši. Apliecina cieņu Žakam Deloram komisijas lielajam priekšsēdētājam. Nepadulok. Delors bija mans draugs un mans skolotājs, viņš man iedvesmo ikdienu. Vēlos arī izteikt cieņu Fransuā Mitterānam. Viņš ir teicis, ka nacionālis novad pie kara. Viņam bija taisnība. Et je veux rendre. Un vēlos apliecināt cieņu Helmutam Kolam. Viņš manas dzīves laikā bija lielākais Eiropietis, kuru man, kuru man bija tā laime iepazīt. Faisons, faisons comme eux. Rīkosimies tā kā viņi. Viņiem bija pacietība, viņiem bija drosme, viņiem bija apņēmība, lai mums ir tāpat drosme, apņēmība un tāpat pacietība. Un tieši šīs īpašības ir nepieciešams, lai īstenot mūsu lielās ambīcijas. Priekšstādā kungs, dāmas un kungi, mēs kopā varam paveikt daudz. Eiropas vārdā, tās pilsoņu un pasaules vārdā. Pateicos par uzmanību. Dank. Paldies, Junkar kungs. Tagad uzstāsies grupu priekšsēdētāji un pie grupām nepiedarošo deputātu pārstāvu. Pirmais uzstāsies ETP grupas priekšsēdētājs Vēberkungs. Priekšsēdētāja kungs, dargais Žanklod Junker, šodien ir laba diena Eiropai. Eiropa, Eiropas institūcijas pēdējo nedēļu laikā ir pierādījušas, ka ir rīcības spējīgas. Pilsoņi, balsojot Eiropas vēlēšanās, balsoja par nākotni, par demokrātiju un izaugsmi. Neskatoties uz finanšu un ekonomiskās krīzes smagajām sekām, mēs vēlamies tomēr veidot kopīgu Eiropas nākotni. Eiropā, pateicoties vēlēšanām, tika ieviests vairāk demokrātijas. Tā ir vēsturiska diena. Pirmām kārtām vēlētāji varēja arī uh, lemt par Eiropas komisijas uh, galvenajām amatpersonām. Tās ir pirmais solis uz priekšu top kandidāta koncepcija var patikt vai var nepatikt, bet demokrātiem jāvienojas par vienu. Ir labāk, ja vēlētāji jau pirms vēlēšanām zina, eh, kāds eh, personāls strādās komisijā, nekā to paziņot tikai pēc vēlēšanām. Mēs šo principu esam īstenojuši, tas ir ļoti labi, un to neviens vairs nevarēs padarīt par nebijušu. Šodien ir laba diena Eiropai, un kā grupas priekšsēdētājs es varu teikt, ka tā ir laba diena arī manai politiskajai grupai, manai partijai. Ir izvirzīts mūsu partijas ģimenes kandidāts. Es gribu atgādināt, ka Grieķija, Spānija, Portugāla, Īrija, visās šajās valstīs ir mūsu grupas uh, premjeri. Uh, daudz, kas tika samazināts, tika paaugstināti nodokļi. Eiropas tautas partijai vajadzēja ļoti daudz nepopulārus lēmumus uh, izskaidrot pilsoņiem. Mēs ļoti daudz prasījām no mūsu pilsoņiem. Un mūsu valdībai Somijā, Vācijā vai Luksemburgā vajadzēja pastāstīt, ka ir ir nepieciešama solidaritāte un šī aizsardzības pakete un pēdējo gadu nepopulāros lēmumus daudzi kritizēja. Mēs, Eiropas Tautas partija un arī Žāns Klots Junkers vienmēr esam aizstāvējuši savus lēmumus un cilvēkiem skaidrojuši, kādēļ tas ir nepieciešams. Tas nebija vienkārši, bet neskatoties uz visu to, Eiropas Tautas partija atkal ir spēcīgākā grupa Eiropas parlamentā. Žāns Klots Junkers Junkers uzvarēja vēlēšanās, viņš ir īstais vīrs īstajā vietā un īstajā laikā. Žants Klots Junkers ir ETP kandidāts, bet šodien viņam ir nepieciešams visa parlamenta atbalsts, visu grupu atbalsts. Mēs zinām, ka demokrātijas princips ir kompromiss un arī citi konstruktīvie spēki Eiropas parlamentā ir jāuzklausa. Žants Klots Junkers tika izvirzīts pateicoties ETP programmai, bet viņš īstenībā eh, runā par konsensusu, līdz ar to viņu atbalsta Eiropas tautas partija. Tik daudz runāts par reformām, par izmaiņām, par uh, došanos uz priekšu, un es domāju, uzdevumi ir pietiekami skaidri mums visiem. Mūsu grupai ir ļoti svarīga izaugsme, konkurētspēja, ir jāreiz, jāreindustrializē mūsu kontinents Otrām kārtām ir jāturpina padziļināt stabilitātes savienību, jo nākotni veido ne jau uz parādiem, parādi tikai nākotni posta. Mums ir nepieciešams arī cienīt vienam otru un uh, vēl Eiropai pēc uh, krīzē nodzīvotajiem gadiem ir atkal jāraugās uz ārpusi, gan runājot par bēgļu politiku, gan arī par nolīgumiem ar mūsu draugiem Ukrainā. Dāmas un kungi, es nevēlējos sev atvēlēto laiku izmantot, lai runātu par politisko uzdevumu uzbūvi. Nē, es gribēju tagad paust divas domas par kultūru, par to, ko mēs darām Eiropā, kā mēs uztveram Eiropu gribēju atgriezties pie vienas Žana Kloda Junkera paustās domas, proti mēs runājam par izmaiņām. Mums ir jāapzinās, ka daudzi cilvēki kontinentā pārmaiņas un uh, reformas uzskata drīzāk par uh, draudu, nevis jaunām iespējām. Viņi vienmēr satrūkstas, kad mēs sākam runāt par reformām. Tādēļ mums ir jāpārliecina par reformu nepieciešamību. Mums ir jāapzinās, ka šobrīd Mēs dzīvojam laikos, kad vienlaicīgi norisinās ārkārtīgi daudz pārmaiņu. Pirms daudziem gadiem industrializācija bija galvenais dzinējspēks, un arī e, šīs lielās pārmaiņas cilvēkus sadalīja uzvarētājos un zaudētājos. Jāsaka, ka tagad ir notikušas e, vienlaicīgi ļoti daudzas pārmaiņas. Nu, domājot par demogrāfiju, 15% eiropieši tagad ir vecāki par 65 gadiem. 2050. gadā viņu skaits jau būs sasniedzis 25% cilvēki, kam vajadzēs maksāt pensijas, mazāk inovāciju, tas viss mainīs mūsu kontinenta vaipstus. Padomāsim arī par globalizāciju, dāmas un kungi pārticība tagad uh, um, sāk rasties citos kontinentos. 2040. gadā pēc 26 gadiem um, varētu būt tā, ka uh, G7 nepiedalīsies neviena Eiropas valsts, nu tas ir pietiekami dairunīgi, domājot par ekoloģiju, klimata pārmaiņām, digitalizāciju. Kā mēs tagad iepērkamies, kā mēs uh, sazināmies ar draugiem, digitalizācija ir visu mainījusi, bet vai mēs arī esam apjēguši šīs attīstības trūkumus? Ļoti daudz pārmaiņu norisinās vienlaicīgi, un mums cilvēkiem ir jāpaskaidro, jāpasaka, kas notiek, jo tikai tādā veidā mēs varam darboties uh, atklāti, un viņi tad nemainīsies no reformas. Mums ir jāsaglabā mūsu vērtības, mūsu dzīves līmenis, un tam ir nepieciešams nepieciešams reformas, lai mēs varētu labklājību piedāvāt arī nākamajām paudzēm. Un ir jāsaka skaidri un gaiši, ja kāds um, izmisīgi ķeras pie vecajām struktūrām, nav gatavs pārmaiņām, viņš zaudēs. Un to pierāda arī skats uz pašreizējo Eiropu. Tur, kur uh, politiķi ir veikuši drosmīgas reformas, cilvēkiem klājas labāk, tur ir nākotnes iespējas, it sevišķi vidus Eiropā un austrum Eiropā mēs mēs varam par to pārliecināties vislabāk. Pēc totalitārā komunisma sabrukuma uh, ļoti daudz mainījās šajās valstīs, un eh, kolēģi, kas nāk no šīm valstīm, daudz labāk par mums no Dienvidu Eiropas un Rietuma Eiropas zina, ka uh, tāda stagnācija, veco, vecas politikas, uh, novecošas politikas piekopšana neko, nepie kā laba nenoved. Nē, tā tad uh, iekārdināsim cilvēkus ar pārmaiņām, lai viņi tās uh, gaidītu, nevis no tām baidītos. Dāmas un kungi, vēl kāda doma. Reformas, lietišķums Eiropā ir jārīkojas pragmatiski un tas tagad uh, tiek pieprasīts uh, no visām valstīm. Bet Eiropa ir kļuvusi arī tehniskāka pēc sava rakstura. Cilvēki uzskata, ka mēs esam tāds augsts aparāts, mašinērija, un es, uh, godīgi sakot, arī nevēlos būt tikai pragmatisks. Nākamajos gados, turpmāko gadu laikā, es gribu uh, runāt par Eiropas ideju, es gribu priecāties par Eiropu, es gribu uh, piedalīties tās nākotnes veidošanā. Nu, kas ar to ir domāts? Kad es sāku interesēties par politiku savā jaunībā, es ļoti daudz lasīju par Eiropas ideju, par uh, Eiropas dibinātāju tēviem. Uh, Un uz otrā pasaules kara gruvešiem bija cilvēki, eh, kas nostājas uz šiem gruvešiem un teica, ka grib veidot mierīgu kontinentu, kur viens otram sniedz roku, veidot tādu kontinentu, kur nacionālismam un totalitārismam nav vietas, tādu kontinentu, kas atgriežas pie savām vēsturiskajām saknēm, un kontinentu bez uh, robežu kontrolas, ar kopīgu tirgu, ar vienotību daudzveidībā. Un tas viss tika veidot pamatots uz otrā pasaules kara gruvešiem. Vesela politiķu paudze kreisie, labējie toreiz sapņoja par uh, ko neiedomājamu. Nu, tagad varbūt varētu teikt, ka viņi sevi baroja ar ilūzijām, bet viņi paveica neiespējamo. Viņi uzvarēja. Dāmas un kungi, stabilitātes pakts, MIFID, KLP reforma. Uh, sešpaka, tas viss ir ļoti svarīgi, bet vai ar to ir gana? Mums ir tik daudz ko piedāvāt. Piemēram, Lielbritānija ir parlamentārās demokrātijas dzimtene. Mums eh, tika uzdāvināta šī ideja. Tagad visa Eiropa ir eh, ļoti lepna ar savām parlamentārajām tradīcijām. Francija vakardien tu, eh, bija nacionālie svētki vienlīdzība, brīvība, brālība, eh, dzimumu līdztiesība. Jāsaka, ka Francija mums arī ir uzdāvinājusi šīs vērtības. Tagad mēs esam lepni ar eh, pamatiesību hartu. Vācija uh, lika pamatakmeņus, lai uh, nodalītu reliģiju no valsts vadīšanas, un grieķu filozofi mums uzdāvināja veselu tiesību kopumu, bez tā nebūtu šodienas Eiropa iedomājama. Un, uh, spāņu un portugāļu ceļotāji apgūva pasauli mūsu vietā, uzdāvināja mums šo pasaules redzējumu. Un jāsaka, ka šie panākumi ir mūsu kopīgais īpašums. Mēs, eiropieši, to sasniedzām, katrs ar savu ārtavu, katrs ar savu darba daļu. Dāmas un kungi, Eiropa man nozīmē tieši šos panākumus. Mēs esam demokrātija, valsts varas un reliģijas nošķiršana. Ne visur ir kaut kas panākums pašsaprotams. Un lielās pasaules valstis, kas tiekas G20 samitā un runā par tirdzniecību, un mēs sniedzam viens otram roku un sakām, jā, tirzniecība ir kas ļoti labs, bet kas notiek, vai Brazīlija un Ķīna runās par to, ka ir jāaizliedz bērnu nodarbinātība. Nē, mēs to izdarīsim. Uh, Vai ASV un Ķīna par to runās? Nē, Eiropiešiem tas ir jādara. Un kad eh, samits, eh, kad notiek šis samits, kurš atgādina, ka konflikts var pirmām kārtām atrisināt miermīlīgā ceļā, vai to dara ASV un Krievija? Nē, Eiropiešiem par to ir jārunā. Uh, un e, tās ir arī mans vēstījums jaunajai paaudzē. Ja mēs būsim lepni, ja mēs leposimies ar uh, saviem panākumiem, sasniegumiem visās jomās, ja mēs apzināsimies savu lomu pasaulē, nevis visu laiku tikai uh, uh, sevi niecināsim, nu, tad mēs panāksim daudz. Mums cilvēkiem ir jāpaskaidro, ka ir kas labs būt eiropiešiem, lai viņi ar to lepotos. Katrs uh, var lepoties ar savu izcelsmi, ar savu reģionu un var uh, saprast, ka viņš īstenībā ir arī kaut ko panācis Eiropas attīstības labā. Eiropa neatbilst savus uzdevumus, neaizmirst savus uzdevumus. Uh, pasaulē ir nepieciešams mūsu kontinents. Dāmas un kungi, jāparūpējas, lai mēs visi e, mīlētu Eiropu, Eiropas ainavas, Toskāna, Grieķija, ar e, šīm lepnajām majestāstiskajām galvaspilsētām kā Budapeštu un Vīni. Mūsu muzeji tiek ļoti daudz apmeklēti. E, Eiropā radušās operas tiek radīts uz pasaules izcilākajām skatuvēm. E, Eiropa ir tik daudzveidīga, tik dzīvīga, un kā bavārietis, vācietis, eiropietis, es ļoti labi jūtos šajā kontinentā. Es patiešām ar lepnumu nesu šo eiropiešu vārdu, un tas mums ir jāpaskaidro arī pilsoņiem. Dāmas un kungi, kolēģi, sāksim darbu, un tagad ievēlēsim Žanu Klodu Junkeru ar spēcīgu mandātu, lai viņš var pildīt savus uzdevumus. Mēs uh, no ETP grupas kopīgi ar Žanu Klodu Junkeru vēlamies um, atvieglot cilvēku nastu Eiropā. Eiropā ir jāveic savs darbs, jāveic uh, tai uzliktie pienākumi. Uh, un mums ir jāparūpējas par idejām, par ideju bagātību, par uh, nākotnes vīzijām, par tādām vīzijām, par kurām uzdrīkstējās sapņot dibinātāju tēvi. Mums ir jālapojas ar to, ko esam panākuši, un jābūt arī pateicīgiem, ka drīkstam būt Eiropieši. Vielen Dank, Herr Weber. Paldies, Vēmera kungs. Tagad sociāldemokrātu grupas vārdā uzstāsies Pitēlas kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātāji. Junker kungs, cienījamie kolēģi. Es gribētu sākt savu uzrunu runājot par reģionu, kas neatrodas Eiropas Savienībā, bet kurš vairāk kā jebkad iepriekš ir bijis ārkārtīgi eiropeisks, un tā ir Gaza. Gazā šobrīd notiek karš. Tajā jau ir bijuši tūkstoši upuru no civiliedzīvotāju vidus, un mums šis karš ir jāpārtrauc. Neviens nedrīkst uh, aizvērst acis uh, un ignorēt vienkārši šos faktus un raudzīties kaut kur citur. Uh, karš notiek pavisam netālu no Eiropas robežām, Sīrijā, tāpat arī Lībijā. Pavisam netālu no Dienvidu Itālijas tas ir arī. Tāpat arī konflikts Ukrainā ir izvērsies. Tas ir karš, kurš mēs domājām eh, ir aizlikts aiz muguras uz mūžīgiem laikiem. Tas ir atkal tomēr atdzīvojies un eh, atcerēsimies arī notikumus Srebrenicā. Eh, pavisam nesen bija šo, šīs, šīs traģēdijas piemiņas diena. Bet es domāju, tas viss ir tā kā spogulis, jo tas uh, mums parāda visdziļāko Eiropas projekta jēgu. Eiropas Savienība, protams, ir ekonomiska un monetāra savienība, tā ir banku savienība, protams, bet tā ir daudz kas vairāk. Tas ir arī civilizācijas un miera projekts, kas iestājas par solidaritāti, Un šī parlamenta sasaukuma pašā sākumā, no paša sākuma mums ir jāstrādā jau ļoti kārtīgi, lai mēs nodrošinātu uh, humanās palīdzības programmas gazas sektoram. Un to mēs nevarēsim izdarīt, ja mēs nedosim viss uh, uh, skaļākos uh, miera signālus. Mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem gazas sektorā. Priekšsēdētāji pirms pieciem gadiem uh, šai pašā telpā Eh, Jose Manuels Barozo bija mūsu priekšā. Krīze bija pavisam nesen tikai uzsākusies, un eh, daudz jau teica, ka krīze nu pat arī beigsies. Ir pagājuši pieci gadi kopš šī brīža. Un mums ir jāatzīst, ka krīze joprojām pastāv. Mēs esam pieredzējuši ļoti ilgu stagnācijas un deflācijas procesu, ir pieaudzis bezdarbs un nabadzība. Vesela paudze ir zaudējusi cerību uh, savai, nā, savai nākotnē. Uh, Junkerkungs, jūs bieži vien uzstājaties, uh, jūs runājat par uh, šī kontinentu, par Eiropas vēsturi, un es arī uzskatu, ka vēsturē noteikti ir sava vieta, vēsture ir ārkārtīgi svarīga, un mums ir jāmācās no pēdējo gadu kļūdām. Ir jāmācās no kļūdām, kuras ir uh, novadušas mūs līdz šai krīzei. Daudz cilvēku saka, ka mm, tas ir līdzīgi kā 1929. gada krīze, un uh, zāles šeit ir taupības režīms. Bet es domāju, ka mums vajadzēja atjaunot un stiprināt investīcijas, kas ir izaugsmas uh, dzinējs spēks. Mums, mēs nedrīkstējām pieļaut to, ka palielinās uh, nabadzību, mums vajadzēja stiprināt savas sociālās aizsargātības sistēmas. Bet tāpat laikā mēs samazinājām investīcijas, samazinājām sociālos izdevumus. esam samazinājuši mūsu ekonomikas izaugsmas potenciālu. Neviens nevēlas uh, palielināt uh, valsts uh, parādu apjomu un vienkārši izdot, sniegt palīdzību, izmaksāt pabalstus, bet ir nepieciešama um, valsts budžeta konsolidācija un tāpat laikā ir nepieciešams arī atbalsts ilgtermiņa investīcijām nākotnē. Ir Ir cilvēki, kas ir pilnīgi pārņemti ar sociālā budžeta samazināšanu, bet eh, tas nu nebūs nekādā veidā labākais risinājums. Jaunieši ir bez darba, nabadzība palielinās ģeometriskā progresijā. Protams, ka ir jāsakārto valstu budžeti, bet ir svarīgāka lietas, svarīgākas lietas kā tikai valstu budžeti. Un es domāju, ka mēs esam mācījušies šo to no krīzes, un to jūs arī minējāt eh, savā uzrunā, Junker kungs. Uh, ir eh, jāizmanto visus noteikumus, ir jāievēro budžeta noteikumus pirmām kārtām, bet tāpat laikā šiem noteikumiem ir jākalpo mūsu pilsoņiem, iedzīvotājiem. Šīs vēlēšanas ir parādījušas, ka mēs esam visi savstarpēji saistīti ekonomikā un savās sabiedrībām. Finanšu tirgus eh, notikumi, protams, ietekmēja citus notikumus, tāpat arī imigrantu plūsmas, kas ierodas Lampedūzas salā. Uh, Viņi tikai palielina šo nabadzīgo bezcerīgo cilvēku skaitu lielajās pilsētās, Madridē, Londonā un citur, un tieši tāpēc ir nepieciešama solidaritāte, ir kopīgi jārisina šīs problēmas, un otra lieta ir, ka mums ir nepieciešams vairāk demokrātijas, jo krīze joprojām pastāv. Bet būsim godīgi, priekšsēdētāji Junker kungs, jūs esat bijis desmitiem valdības samitos, darbība ir bieži vien ir bijusi tāda nekonkrēta, nenoteikta. Mums ir nepieciešama spēcīgāka Eiropa. Eiropas Savienības ietvaros, un tieši to mēs arī atbalstam. Mēs atbalstam jūs, priekšsēdātāja kungs, Junker kungs, jo uzskatām, ticam, ka jūs esat mācījies no iepriekšējām kļūdām, no iepriekšējās pieredzes, un it īpaši pēc nepieciešamības nodrošināt labāku, spēcīgāku demokrātiju, un jūs šodien te esat mūsu priekšā. Un jāsaka, ka pēdējo nedēļu eh, beigās Eiropas eh, Savienībā ir notikusi tāda kā maz eh, revolūcija, jo šie procesi, ko mēs tagad veicam šodien, tie notiek ar Eiropas pilsoņu līdzdalību. Un tādā veidā es domāju, ka tiek stiprināta Eiropas Savienības parlamentārā demokrātija, ja tas tā nebūtu noticis. Ja nebūtu šis parlaments darbojies ar milzīgu apņēmību un uzstājību, tad uh, jūs, Junkerkungs, droši vien nevarētu kļūt par Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Mūsu balsojums par jums šodien nav vienkārši tāds uh, uzticības uh, sniegums jums par neko. Jūs jau arī savā runā runājāt par uh, ilūzijām par to, cik problemātiski ir sociālā joma un sociālā tirgus ekonomika, jūs par to runājāt. Tie visi ir elementi. Uh, šajā sociālismu un sociāla demokrātisma garā. Jā, nu jūs pats neesat sociālists, un mēs nesakam, ka jums par tādu ir jākļūst. Protams, nekad nevajag teikt nekad, nekad neko nevar zināt dzīvē. Mēs arī neuzvarējām vēlēšanās, vēlēšanās uzvarēja jūsu um, politiskā grupa, Un tas arī ļauj jums būt kā kandidātam uz uh, komisijas priekšstādātāju amatu. Turpmākajos mēnešos mēs uh, uzklausīsim komisāru kandidātus un raudzīsimies, cik atbilstoša ir mūsu programma un um, nākošās topošās komisijas darba programma. Mēs būsim ļoti prasīgi un stingri. Parlamenta kontrola pār komisijas darbu tiks stiprināta, Mēs neuzspiedīsim kaut kādā veidā savas vēlmes, bet mēs katru gadu tomēr pārbaudīsim, kā noris komisijas darbs un ļoti cieši sekosim komisijai. Runājot par šo jauno parlamentāro demokrātiju, jūs zinat, ka mums ir notikušas uh, sarunas, mēs esam izklāstījuši savas prioritātes, un tas ir ļoti atbilstoši un nepieciešams. Mēs gribam, lai būtu vairāk uh, investīciju, mēs gribam sociālāku Eiropu, mēs gribam spēcīgāku solidaritāti, tīpaši uh, imigrācijas jomā. Mūsu vēlmes jau ir paustas, un šorīt jūs mums arī iesniedzāt dokumentu, Un jūs arī teicāt savu uzrunu, nu pat mūsu priekšā. Jūs zināmā mērā esat sniedzis uh, atbildi, un tā ir bijusi pārliecinoša. Mēs gribējām skaidrus uh, ciparus, statistiku, jūs mums esat sniedzis šos uh, rādītājus un ciparus, un jūs jau teicāt, 300 miljārdu investīciju plāns ir paredzēts, kas veidos labklājību un radīs jaunas darba vietas. Jūs runājāt par to, ka sāksiet eh, to jau 2015. gada februārī. Jūs runājat par rūpniecības politikas stiprināšanu. Eh, ilgu laiku rūpniecības politika ir bijis tāds kā tabū, aizliegtais vārds. Jūs eh, tāpat runājāt arī par IKP izaugsmi 20%, kas nāks tieši no ražošanas, no rūpniecības. Jūs runājat par sociālo Eiropu, Tas ir viens no galvenajiem mērķiem. Un jūs solijāt cīnīties pret sociālo dempingu un uh, Uh, darba ņēmēju. Allo stesso salario. Nosūtīšanas direktīva arī tā būs liels solis, kas nodrošinās uh, labākus darba apstākļus, tāpat arī vienlīdzīgākas algas. Jācīnās pret sociālo dempingu Eiropas līmenī. Ir uh, jāizveido kopīgs pamats uzņēmumiem, jāatbalsta arī finanšu transakciju nodoklis, Jūs runājāt par to, ka ir uh, jārisina šīs problēmas, uh, trojkas radītās problēmas Grieķijai un finanšu stabilitātei. Mēs gribētu izvērtēt, cik liels ir bijis Nacionālo reformu programmu iet, ietekme. Mēs nekādā veidā negribam pieļaut uh, diskrimināciju ar uh, neatbilstošiem veto lēmumiem. Jūs tāpat atsaucāties arī uz eh, jauniem cilvēkiem, kuri iegūs no šīs jauniešu garantijas, ja mēs palielināsim vecuma eh, spektru no 20 līdz 30 gadiem. Tātad tie būtu jūs galvenie eh, sasniegumi, visu, ko jūs šiem minējāt, un tāpēc mēs arī gribētu jūs atbalstīt. Protams, ka vēl daudz citu lietu ir jādara. Mēs gribam lielāku skaidrību arī citās jomās, piemēram, um, elastībā. Jūs um, vienkārši atgādinājāt padoms pozīciju jautājumā par elastību. Jā, mums ir prieks dzirdēt. It īpaši ekofina kontekstā no eh, komisijas puses, bet elastība noteikti būs ļoti stingra prasība. Mēs uzskatām, eh, ka eh, valstis, kuras veic ambiciozas reformas, kuras veic investīcijas, ka tās nedrīkst atkal iegrožot ar pārliecīgi stingriem noteikumiem. Mēs taču gribam vairāk izaugsmes, mēs gribam, lai būtu vairāk drosmes. Tātad ir jāstrādā pie uh, vecāku at, um, bērnu kopšanas atvaļinājuma direktīva, jānodrošina, lai cilvēki varētu saskaņot savu darbu un ģimenes dzīvi. Mēs gribam, lai jūs vairāk būtu atsaucies uz uh, ekonomisko ilgtspējību, ilgtspējību ekonomiskās izaugsmes modelī, jo mēs uh, dzīvojam uz šīs planētas, mēs to pārvaldam. Ir vairāk jādomā par. Uh, resursiem, par cilvēku iemaņām, prasmēm. Tās ir mūsu reālās vērtības. Mēs esam godīgi un ļoti prasīgi sadarbības partneri, un mums nav tiesības uh, pieļaut kļūdas. Un mums arī nav tiesības uh, vienkārši stāvēt un neko nedarīt, jo pretējā gadījumā pēc pieciem gadiem Eiropa būs pilnīgā nabadzībā, tā būs sašķelta un tā ir trūkst uh, rīcības iespējas. Tā būtu Eiropa, kas būtu mm, nolēmta leipslīdei. Tātad ar kopīgu darbu, kopiem centieniem mēs varam sūtīt Eiropai šo signālu par solidaritāti, vienotību un mieru, kas jau ir bijis pats Eiropas Savienības um, radīšanas sākuma nostādījums. Mēs uh, sniedzam savu roku jums un uh, uh, mēs esam gatavi izteikt jums atbalstu un mēs, protams, jūs vērosim turpmāko piecu gadu darbā. Labu veiksmi jums, Junker kungs! Paldies, Pitēlis kungs. Tagad EKR grupas vārdā runās Kamal kungs. <clears throat> Mr. Junker. Junker kungs. Milzīgas pārmaiņas nenotiek pašas no sevis. Tām nepieciešams zinēja spēks līderis. Šim līderim jāskatās uz priekšu, nevis atpakaļ. Šim līderim jāatzīst uh, 2000. Uh, 50. gada izaicinājumi, nevis 2050. gada izaicinājumi. Šim līderim jā, jāpazīst cilvēku bāžas. Tam ir jābūt cilvēkam, kas virzīts uz sadarbību. Tam jābūt cilvēkam, kas pavar tirgus, nojauc eh, šēršļus. Ja jūs tāds būsiet, tad mēs jūs atbalstīsim. Bet ja jūs pārstāvēsiet vecu, eh, regresīvu darba kārtību, tad mēs vienkārši meklēsim konstruktīvas alternatīvas. Daudz no mums, Junker kungs, vēlties, vēlas, lai jūs paskaidros un nostē. Pagājušajā nedēļā jūs runājāt politiskais grupās par eirofederālas, par bērnu kopšanas atvaļinājumu un budžetu izmaiņām. Uh, un jūs vienā grupā teicāt, ko vienu citā, ko citu. Mēs, Junker kungs, vēlamies, lai jūs tiešām pieceļaties un pastāstat, ko jūs reāli uzskatāt. Taču patiesībā nozīmes tev nav, jo Trofejas jau sadalītas, vienošanās jau panākta un aizkulišu nolī, nolīgumi šeit ir notikuši kā jebkurā citā lielā organizācija. Jūs zināt, un mēs zinām, ka visticamāk jūs kļūsiet par nākošo Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Junkar kungs, mēs vēlam jūs visu labu, taču manas politiskās grupas deputāti nevarēs par jums šodien balsot divu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, mēs neparakstāmies zem šī procesa, ka jūs šeit ir E, novedis. Mēs nepiekrītam Eiropas mandātām, kas visās 27 dalībvalstīs ir visaptveroši. Turklāt manas grupas deputāti nav pārliecināti par to, ka jūs esat īstais cilvēks Eiropas reformu virzīšanai. Ceru, ka tuvāko piecu gadu laikā jūs mūs pārliecināsiet par pretējo. Vēlos jums dot jautājumu, vai jūs vēlaties, lai jūsu komisija būtu pēdējā vecajā erā vai jaunā vai pirmā jaunajā erā? Mēs vēlamies jūsu līderību nepārprotam. Mēs vēlamies, lai līderība mainītu budžetu jaunā ērā. Lai būtu lielāks budžets, tas būtu arī labāks budžets. Tā vietā paskatīsim, kādas ir iespējas nodrošināt labāku budžetu, lai investētu infrastruktūras tehnoloģijās, pētniecībās, lai ļausim cilvēkiem mantot dzīvot spējīgu ekonomiku, nevis uh, mantot lielos parādus, kas izveidoti pagātnē tā vietā, lai domātu, e, kā palielināt ienākums, skatieties to, kā labāk var e, e, ienākums pareizi izmantot. Tāpēc mēs vēltos, lai būtu attiecīgais komisārs. Pakalpojumu direktīvu pēdējo astoņu gadu laikā nav nodrošinājusi vienotu tirgu, kas tiešām būtu tā vērts. Tad nojauksim šīs barjeras. Ir pienācis laiks nodrošināt vienoto tirgu visiem. Paskatīsimies enerģetikas tirgu un kopā identificēsim, identificēsim nojauksim šēršļus. Izveidosim institīvas patērētājiem, lai veicinātu energoefektivitāti, investēsim enerģetikas drošībā, jauns enerģetikas pakalpojums un lai eh, mazinātu atkarību no tuvajiem austrumiem un Krievijas. Mums ir nepieciešama līderība, lai veicinātu tirzniecību, kas būtu gatava jaunai ērēji. Atvērtāki un tiešām um, caurskatāmāk nolīgumi ar uh, ekonomikām, kas ātri attīstās priekš, jāveicina arī intelektuāla īpašuma tiesības un jāveicina uh, uzņēmēju darbību nabadzīgās valstīs. Mums nepieciešams līderis, kas uh, veidot noteikums jaunajai ērai. Šie noteikumi būtu atbilstoši gan maziem, gan vidējiem, gan lieliem uzņēmējiem. Jāsaprot, kas neļauj izveidot jaunas darba vietas. Mums nepieciešams līderis, kas varētu risināt vājos punktus Eiropas zonā. Uh, ir beidzot jānovērš eh, jauniešu bezdarbs Dienvidu Eiropā. Un te ir arī jādomā par valodas maiņas kursu samazināšanu. Un līdz ar to tiek pārkāpti nolīgumi un valstis iejaucas uzņēmē darbību. Mums nepieciešama līderība imigrācijas jautājumu, lai cilvēki uzticētos gan brīvajai uh, darba spēka kustībai, uh, neņus tos apdraudētu un vienlaikus tiktu kontrolēta tā migrācija, kas apdraud dalībvalstis. Gan tās dalībvalstis, kas uh, uzņem jaunos, jaunās darba rokas, būtu ieguvis, gan tās, no kurām šīs darba rokas dodas prom. Junker kungs nepieciešama līderība, lai Eiropas Savienība izveidotu jaunai, gatavu jaunai ērai. Nākošajam eh, gadsimtam nevis iepriekšējiem līderība, kas izpildīja cilvēku gaidas un cerības, kas saistīts ar nāko treškārt. Junker kungs, manas grupas deputāti nevar uzskatīt, ka viņi gatavi par jums balsot. Tāpēc, ka nepieciešama. Uh, Eh, darba kārtība, kas eh, veicinātu Eiropas attīstību nākotnē. Ceram, ka jūs šāds domārs spēsiet izveidot. Paldies! Un varēsiet tad gūt mūsu atbalstu. Paldies! Tagad Alde grupas vadā uzstāsies deputāta kungs Ferhofštāts. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es domāju, mēs varam teikt, ka šī ir vēsturiska diena ne jau retorikas dēļ Nē, es domāju, mēs esam šeit savākušies, lai ievēlētu komisijas prezidentu. Bet eh, tātad šī ir vēsturiska diena, un mēs nevis vienkārši pieņemsim kaut kādu padomas lēmumu, atbalstīsim to, bet īstenībā vēlētāji ir tie, kam sakāms pēdējais vārds. Un, teiksim atklāti, daudzām partijām parlamentā ir grūti pieņemt Junkera kunga kandidatūru, bet balsojot par viņu, mēs vienreiz par visām reizēm veidosim patiesu Eiropas demokrātiju, kurā pēdējais vārds ir eh, sakāms vēlētājiem. Kolēģi, kolēģi, un nav jau, tas jau nav nekas nejaušs, nē. Ne. Tas ir kā rezultāts mūsu uh, gadus ilgajam darbam un arī pateicoties konventam, ko izveidojām 2001. gadā, un arī pateicoties daudzu parlamentāriešu uzskatiem vai vismaz divu. Um, uh, kaismīgu eiropiešu uzskatiem, Andrew Duffam un Elmāram Brokam. Andrew Duffs vairs nav ievēlēts, bet Elmārs šeit paliks vienmēr, vismaz man tā šķiet. Viņš parasti vienmēr ir uz vietas 263. krēslā, ja nemaldos, bet tagad viņš nav ieradies. Un īstenībā viņi joprojām abēr Andriju ķīvējs, kurš tad ir izveidojis šo priekšlikumu, lai komisiju izveidot Eiropas parlaments. Žanklauda. Ko es tev gribu pateikt? Īstenībā tas nav tik daudz domāts tavām ausīm. Mans vēstījums ir domāts tiem deputātiem, it sevišķi lielajās grupās, kas vēlas balsot pret tevi. Un es šiem ļaužiem vēlos pateikt, nu, divās lielākajās grupās un varbūt arī citās grupās, ka balsojot pret tevi, viņi nostāsies blakus anti-eiropiešiem. Un viņi būs lauzuši vēlētājiem doto vārdu. Bet īstenībā vēlētāji gribēja, lai Junkara kungs ir prezidents un ir jāņem vērā vēlētāju griba. Un anti-eiropieši vai tādi kolēģi kā Kamala kungs ignorē vēlētāju vēlēšanos un uh, grib atkal kaut par kaut ko vienoties aiz slēgtām durvīm, kā tas uh, tik ļoti tīk Kamerona kungam. Balsojot par Junkur, Junkera kungu, mēs šodien patiešām uh, izlieksim zaļo gaismu daudziem vērtīgiem priekšlikumiem. Mums ir jābeidz izvēlēties starp taupību, knows that we need both of them and after five years I hope that you shall lead a commission Tātad, ka mums ir jāizvēlas starp uh, taupību vai izaugsmi. Tātad uh, bez fiskālās disciplīnas, bez stabilitātes pakta ievērošanas nav ievērojama izaugsme, nav īstenojama izaugsme. Un ja mēs gribam uh, panākt izaugsmi, mums ir jādara kas vairāk par fiskālo disciplīnu, ir jāizveido izaugsmas pakotne, kā to piedāvā savā programmā Junkera kungs. Junkera kungs, otrs iemesls, kādēļ mums ir paprātām jūsu programma un mēs atbalstīsim jūsu kandidatūru, ir tāds, ka jūs daudz runājat par legālo migrāciju. Nu, beidzot, mēs par to runājam. Ļoti ilgi tas bija tabū temats. Un tāpat jūs uh, uzdrošināties runāt par vērtībām, un jūs vēlaties arī iecelt uh, attiecīgi komisāru, kas būs atbildīgs par um, tiesiskumu, bet gribu pateikt eh, jums sakojoši, ja mēs runājam par konstitucionālo sistēmu vai kultūras tradīciju atšķirībām, pamatiesības ir pamatiesības. Tur nav par ko diskutēt. Pamatiesības, pamatvērtības ir jāievēro visiem neatkarīgi no tradīcijām. Un trešais uh, solījums, ko jūs devāt. Uh, un tas bija mums ļoti svarīgi. E, jūs teicāt, ka jūs e, parūpēsieties par uh, e, dzīmumu līdztiesības ievērošanu komisijā, un es ceru, ka jūs varēsiet sasniegt arī šo mērķi. Junkara kungs, visu beidzot vēlējos jums lūgt sekojošo pirmām kārtām. Tā tad kopienas metode, jo visas šīs vienošanās starp valdībām pēkdējo piecu gadu laikā īstenībā nebija labas pārvaldes piemērs. Un otrkārt, un nerīkojieties kā jūsu priekšgājējs. Izmantojiet jūs iniciatīvas tiesības, nezvanieties tur uz Berlīni, Romu, Pārīzi, Londonu, pirms izstrādāt kādu priekšlikumu un nolikt to uz mūsu galda. Dariet to tādēļ, ka jums ir drosme un gatavība to darīt, un ne jau tādēļ, ka tas ir padomas lēmums. Un neieklausieties visu laiku viņos, ieklausieties arī parlamentā, jo mēs esam vienlīdzīga institūcija un eh, beidzot radiet atkal šo Eiropas vīziju, mums tā ir nepieciešama. Cilvēki ir eh, sevi pazaudējuši Eiropā, jo arī vīzija ir pazudusi. Un vīzija var radīt tikai pateicoties lielākai integrācijai, tikai tad mēs varēsim atzimt no šīs krīzes. Un, ja jums tas izdosies, mēs jūs visu laiku atbilstīsim. Visi 68 no mūsu grupas, Junker kungs, paldies! Paldies, Ferhofštāt eh, kungs, un tagad eh, goja grupas vārdā uzstāsies Cimers kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais Junkera kungs. Es nelabprāt runāju uh, pretīm, tas nav manā raksturā, bet šī uh, eiforija, ka šodien piedzīvojam vēsturisku dienu, nu es šajā medus mucā tomēr gribu uh, ieliet pāris darbas karotas, jo es tam visam neticu. Jā, mēs varējām pateikt, ka balsojot par Eiropas parlamenta deputātiem, eh, vienlaicīgi varēs arī lemt, kurš būs nākamais komisijas prezidents. Bet es teikšu nē, eh, ja kāds to uzskatījis par lielāko demokrātijas uzvaru. Nē, tas ir tikai pats sākums. Tas ir pats sākums tikai tādēļ, ka šis pirmais eh, mazais solītis tika spērts ļoti nedroši. Tātad mēs nevaram runāt par tādu pārliecinošu demokrātijas uzvaru Eiropas Savienībā. Tika runāts par uzvaru un īstenībā demokrātija tiek reducēta uz cīņu par varu, uz amatu sadalīšanu, un šeit īstenībā vadošā ir lielā koalīcija. Es uzskatu, ka īstenībā tā ir tikai tāda fasādes demokrātija, demokrātija uz āru, par kuru jau ir runājis Habermaus. Bet demokrātija ir jābūvē no pašiem mājas pamatiem. Uh, tai ir jānotiek, jābūt esošai, klātesošai arī mājas iekšienē. Nav tā, ka konservatīvie uzvērēji vēlēšanās trīsreiz vairāk cilvēku šoreiz balsoja par citām partijām, nevis konservatīvajām, un es runāju par tiem, kas vai nu nedevās uz vēlēšanām, uh, vai arī uzskatīja, ka Eiropas Savienības attīstība un eh, tās piekoptā politika pēdējo gadu laikā ir viņu dzīvi ietekmējusi eh, tā, ka viņi nevēlas Eiropas Savienības nākotni. Viņi grib atgriezties pie dalību valstu atbildības, pie nacionālisma, un es uzskatu, tas ir ļoti, ļoti bīstam, un tas ietekmē arī demokrātiskos procesus. Mēs visi esam zaudējuši šajās vēlēšanās. Tā ir patiesība. Visi tie, kas nevēlas, lai Eiropas Savienība ir sociālā taisnīguma, solidaritātes, demokrātijas savienība, visi viņi ir zaudējuši šajās vēlēšanās. Ir citi, kas vēlas, lai Eiropas Savienība spēlētu citu lomu ārpolitikas jomā. Un, uh, visas šīs vērtības eh, ir jāiedzīvina, ir jāparūpēs, lai cilvēki mums identificējas, nevis eh, visu laiku attālinās. Bet tas, kas ir noticis pēc 25. māja vēlēšanām, ir tieši um, pretējais. Nu, nevajag te ļauties eiforijai. Mums, kā demokrātiem, ir jāparūpējas par to, lai Eiropas Savienībai būtu šī nākotnes vīzija visiem cilvēkiem. pēdējo mēnešu gadu laikā piekoptā retorika un uh, paustais vēstījums vēlētājiem bija tāds, ka nav alternatīvu. Tirgus radikālā politika, valstu budžetu apcirpšana, sociālo modeļu izpostīšana, tātad tam visam nav alternatīvu liberalizācija, sociālo sistēmu deregulēšana, ekoloģisko standartu samazināšana, pakļaušanās, pakļaušanās globālajai ekonomikai un finanšu tirgu interesēm. Tā atkal tiek atdzīvināta Margaretas Tečeres reiz mirusī mantra There is no alternative, šeit nav alternatīvu. Jāsaka, ka cilvēki ir uh, vīlušies, viņi ir aizvien vairāk attālinājušies no Eiropas Savienības, un tas ir mūsu cietākais rieksts uh, Junkera kungs, gan mums, gan jums tas ir jāpārkož, un mēs uzskatām, ka vēlēšana rezultāti mums kaut ko māca, tā visiem mums ir mācība, jums ir jāapzinās, kādu politiku jūs vēlties piekopt Eiropas komisijā. Uh, vienkārši turpināt iet pa iemīto taciņu, eh, piekopjot iepriekšējo attīstības virzienu. Nu tā mēs nedrīkstam turpināt. Mēs gribam no jums skaidrs atbildes, tātad kāda būs komisijas jaunā loma trojkā mēs uh, nebūsim mierā ar to, ka jūs teiksiet, trojkai ir jākļūst demokrātiskam uh, instrumentam. Nu, ko tas nozīmē?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 trojka nedrīkst turpināt piekop tādu politiku, kas pārkāpja arī konstitucionālās tiesības tās augtajās programmēšanas valstīs. Ja tiek izpostīti cilvēku dzīves pamati, nu tumam kāda sakara ar demokrātiju? Kā jūs varat attaisnot jūsu pleciem uzlikto atbildību? Nu nepietiek uh, tikai pateikt, ka startautiskais valūtas fonds ir jāizsviež no trojkas. Ko jūs domājat? Kā jūs vēlaties arī risināt eh, parādu problemātiku. Ko jūs ar to visu esat apņēmušies darīt? Es ar jums runāju atklātu valodu, jūs runājāt arī par sociālo politiku, par to, ka tā jāiegūst daudz nozīmīgāka vieta. Uh, kopīgajās struktūrās, bet mēs esam to dzirdējuši pārāk bieži pēdējā laikā. Mēs gribam konkrēts atbildes, kā jūs to darīsiet. Jūs runājat par minimālo algu dalību valstīs. Jā, tas ir svarīgi. Bet vai mēs runājam par tādu minimālo algu, ar kuru var izdzīvot, vai tiek runāts par minimālajiem uh, sociālajiem standartiem, kas cilvēkiem neļauj ieslīgt nabadzībā? Un Pirms eh, teikt pēdējos vārdus, eh, vēl viens komentārs. Mūsu politiskajā grupā jūs bijāt ieradies kā viesis, jūs atbildējāt uz jautājumiem vai arī neatbildējāt, bet mēs aizvien no jauna atkārtojām, ka no jums kā komisijas prezidenta mēs sagaidām, lai jūs uh, būtu proaktīvāks risinot lielās problēmas Eiropas Savienībā. Kas notiek Kiprā? Kurš tad cits, ja ne jūs, Cimers kundze, lūdzu beidziet savu uzstāšanos, saka priekšsēdētājs. Tātad, kurš cits, ja ne jūs kaut ko darīsiet lietas labā? Un nevien Kiprā, bet arī Ukrainā un uh, Krievijā. Jā, mēs nevaram Krieviju uzstīt par galveno uh, vaininieku visā, bet mums nevajag jaunos uh, robežas uh, Eiropā. Mēs nebalsosim par jūsu kandidatūru, Junker kungs, bet Mēs rūpīgi katru dienu skatīsimies jums uz pirkstiem, ko jūs darīsiet, un vēlamies, lai jūs uzlabotu cilvēku dzīvi. Cimers kundze, lūdzu, beidziet runāt, saka priekšsēdētājs. Tagad zaļo grupas vārdā uzstāsies Lambērkungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. 27 eh, 6 miljoni mūsu iedzīvotāju. No, Ļoti daudz no tiem ir uh, bezdarbā. Viens no četriem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā ir nabadzības un apdraudētības uh, sliekšņa. 10% eiropiešu piedara 60% visas Eiropas Savienības bagātības. Tātad visi šie uh, fakti parāda, ka, mūs, uh, ka, ka šobrīd ir runa par mūsu sabiedrības pastāvēšanu. Uh, notiek klimatiskās pārmaiņas. Eh, gaisa temperatūra uz mūsu planētas varētu palielināties pat par 6 grādiem. 30% eh, eh, atjaunīgo resursu tiek izmantoti pasaulē. Ir daudzas sugas, kas ir apdraudētas uz mūsu planētas, un arī pašas mūsu sabiedrības pastāvēšanas planētas ir apdraudētas. Cienījamā kolēģi! Um, demokrātiski ievēlētās uh, valdības visu laiku tiek pakļautas uh, finanšu tirgus uh, šantāžai un šai nepa, nepārtrauktajai šantāžai no lielajām finanšu institūcijām un to bankrotiem, jo neievēlētie tā sauktie eksperti ļoti tiešā veidā veido tiesisko regulējumu, kas attiecas uz visiem. Un reizēm ir runa par brīvību vai par uh, peļņu. Un Mūsu brīvība ir apdraudēta, demokrātija ir apdraudēta, un tieši tāpēc, dārgie draugi, laiks ir svarīgs. Un, uh, Junker kungs, mums ir nepieciešams stiprināt patiesu Eiropas uh, Savienību, fiskālu Eiropas Savienību. Protams, ka ir jākontrolē izdevumi, bet ir nepieciešami ieņēmumi. 11 miljārdi eiro katru gadu neaiziet Eiropas Savienības valstu kasēs, tāpēc, ka māja, e, notiek e, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, notiek e, naudas atmazgāšana un valsts līdzekļi tāpēc tiek apdraudēti. Un arī vienotā valūta mūs neglāps, ja nebūs mūsu solidaritāte un vienotība. Paldies par aplausiem, sakrunātājs! Tāpat ir jādomā par sociālu Eiropu. Sociāla Eiropa, kas aizstāj šo konkurences eh, dogmu starp eh, par eh, sociālo aizsargātību, ir nepieciešama konverģence sociālo aizsargātības sistēmu vidū. Tā tad ir jādomā par minimālo algu Eiropas Savienībā, un daudziem šī refit iniciatīva Eiropas Savienībā patīk attiecībā uz birokrātijas mazināšanu un vienkāršošanu bet bieži vien tie iet roku rokā arī ar vidus un sociālo standartu samazināšanu. Jādomā arī par uh, enerģētiku, par, uh, piemēram, alternatīvām gāzes izmantošanai, jādomā par rūpniecības politiku, jāizmanto atjaunīgos resursus, jānodrošina uh, enerģijas efektivitāti, jādomā par enerģijas izplatīšanas tīkliem un jāpadara mūs par vadošajiem šai ekoloģiskajā un ekonomiskajā zomā. Vai jūs esat tas Eiropietis, kurš ar vienu balsi spēs darboties? Un eh, eh, neatkārtos tādas darbības kā eh, Putins, piemēram, attiecībā uz Ukrainu. Un noslēgumā gribētu uzdot jautājumu, kas man šķiet fundamentāli svarīgs. Vai jūs būsiet tas cilvēks, kurš stiprinās demokrātiju ne tikai Eiropas institūcijās, bet visā Eiropā? Šodien tieši demokrātija ir apdraudēta. Un arī jādara tā, lai Eiropas parlaments un arī Nacionālajā parlamenta būtu iesaistīts politikā. Jāiesaist arī visas uh, sociālie partneri visos jautājumos, kas viņiem ir svarīgi. Vai jūs spēsiet darīt tā, lai mūsu līdzpilsoņi būtu tiešāk iesaistīti? Mums ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, mums ir nepieciešama daudz, daudz uh, spēcīgāka demokrātija. Un uh, nevar pieļaut uh, lobiju uh, lielo, lielo ietekmu uz regulējumu izstrādi. Un vai jūs būsiet tas cilvēks, kas to spēs nodrošināt? Jūs esat bijis ekonomiskās monetārās savienības uh, priekšstādātājs, un man ir tendence jums ticēt, bet mēs nedrīkstam aizmirst, Kas ir tie, kas jūs atbalsta šodien? Man ir jāsaka, ka galvenās trīs eh, politiskās ģimenes, kas jūs atbalsta, nu vismaz tās, viņas tā saka, ka tās tās pašas politiskās ģimenes, kuras ir pie varas Eiropā jau desmitiem gadu. Ja viņi būtu gribējuši panākt kaut ko citu, es domāju, ka vajadzētu jau kaut kādam rezultātam būt. Un, Tāpat arī uh, Mario Dragī vakar Monetāro un ekonomisko lietu komitejā teica, uh, kā ir nepieciešams uh, struktu, struktūrāls izmaiņas, ir jāpalielina uh, darba tirgus uh, fleksibilitāte un tāda, un tam līdzīgi pasākumi, bet viņam šie pasākumi nešķiet tik svarīgi. Mūsu viedokļi ir dažādi. Tas mehānisms, kas ir novedis jūs mūsu priekšā, uh, Es domāju, ka šis mehānisms ir tāds eh, pieticīgs, bet labs eh, panākums Eiropas Savienībā. Jā, mēs te nevaram runāt par tādu kā demokrātijas revolūciju. Bet katrā ziņā šis ir neliels solis šajā virzienā, un eh, tieši tāpēc daži no mums gribēs jūs atbalstīt, bet daļa mūsu grupā un būtiska daļa mūsu grupā tomēr neusticās jums, un viņiem rodas jautājums, kas tad jūs šodien atbalsta, un Rodas jautājums, vai jūs tiešām spēsiet veikt tādas radikālas izmaiņas, kādas nepieciešamas Eiropā, neskatoties tā, kāds būs balsojuma rezultāts, Junker, tomēr tad, kad jūsu komisija mums liks priekšā kādu priekšlikumu, kas atbilst mūsu laika prasībām, kas padarīs Eiropu atkal par labklājīgāku un kopīgāku telpu un ilgtspējīgu un demokrātisku telpu, tad mēs būsim jūsu pusē un atbalstīsim jūs. E Paldies. Tagad EFDD grupas vārdā Faračkungs. Well, Paldies. Labrīt visi. Ja šāda ir Eiropas demokrātija darbība, kā šorīt dzirdējām, tad ir uznākt par to pārdomu. Mēs dzirdējām, ka Eiropas vēlēšana rezultātā uh, Junker kungs šeit ir nominēts. Es varētu jums sacīt, ka pilnīgi neviens apvienotā karalistē nezināja, ka balsojot par Eiropas parlamentu, tam bija kaut kāds sakars ar Junkeru. Un patiesībā arī jūsu balsotāji jūs pašvalstīs nezināja, kāds bija šis process. Junker kungs vārds neparādījās nevienā biļetenā. Un, un turklāt pilnīgi neticami, kas, kā te tas izskatās. Un Šulce kungs zaudētājs uh, gūst eh, tādu kā mierināšanas balvu, viņš lūk ir kļūst par parlamenta priekšsēdētāju. Un mums te stāsta par demokrātijas stiprināšanu. Bet mirklīti, Eiropas parlaments vienīgā vēlēšanā, vienīgā vēlētāja iestāja Eiropas parlamenta, Eiropas Savienībā varēja izteikties, vai Junker kungs varbūt priekšsēdētājs vai nē, taču parunāsim par procesu. Mums visiem bija aicinājums balsot, bet bija tikai viens kandidāts, tā kā vecais labos padomu laikos, vai ne? Demokrātija patiesībā nozīmē, ka izvēle ir plašāk par vienu kandidātu, taču patiesībā vēl jau ļaunāk. Viņš šī balsošana būs aizklāta, vēl labāk izdomāt vispār to nevarēja. Kā Eiropas parlamenta eh, vēlētāji zinās, kā katrs no mums ir balsojis. Es varētu sacīt, Šu, Šulce kungs, jums bija jāpasaka, ka Eiropas parlaments nedrīkstēja balsot, eh, nedrīkst balsot aizklāt, jo mēs, kā vēlētie, vēlētāji pārstāvi, nedrīkstam slēpt savu balsojumu. Huge... Es domāju, tas ir vienkārši pliķis vēlētāju sejā, ja mums eh, tiek prasīts balsot aizklāt. Es varētu sacīt, pēc tam, kad ļoti daudz eh, eiroskeptiķi guva uh, eh, balsu atbalstu, varētu gaidīt, ka uh, jūs pārdomāt savu darbību. Kamerona kungs vēlējās uh, stāties pret jūsu kandidatūru, viņam izdevās kaut ko panākt Lielbritānijā, taču ne šeit. Un, uh, kanclers sacītais vienkārši tiek pieņemts pēc kādām iebildēm modernā Eiropā. Nu, mm, Junker kungs, eh, plus jums ir tāds, ka jums ir daudz labāk humora izjūta nekā vairumam cilvēku, ko esmu saticis Brisele. Un nav nekāda šauba par to, ka jūs esat eh, politisks operators un pēdējo nedēļu laikā, kad apmeklējat politiskās grupas parlamentā, jūs nedaudz mainījāt savu noskaņojumu. Jūs sacījāt, ka ne, neticat eh, Eiropas. Uh, Savienotajām valstīm. Bet man jāsaka, netic ne vārdam no jūsu sacītā. Šodien mēs vienkārši esam iestrāguši ar vecās Eiropas idejām. Jūs runājāt par Deloru kungs ir jūsu lielais varonis, nu es to saprotu no jūsu skatījuma viedokļa. Taču jūs runājat arī par Mitterānu kungu un Kola kungu. Viņi lūk esot jūsu varoņi. Un es būtu domājis, ka kara laika kolerapaconis un tas, kurš pameta e, Vācijas politiku milzīgu skandālu apstākļos, varētu būt par likumības paraugu modernajā Eiropā. Jūs runājat par to, ka ir nepieciešama vienota ār, ārvalstu un drošības politika un vienota enerģetikas politika. Taču šaubu nav par to, ka jūs turpināsiet ar eh, pilnvaru centralizācijas procesu. Un nav nekāda pārsteiguma par to. Jo pēdējo 20 gadu laikā jūs bijāt galvenais spēlētājs šajā procesā, kas atklāti sakot demokrātiju uh, skatīja negatīvā gaismā. Un galvenais ir jūsu citāts šeit par referendumu Francijā. Jūs teicāt, ja, ta, ja tas būs jā, tad mēs turpināsim, e, tad mēs vienkārši iesim uz priekšu, un ja tas būs nē, tad mēs turpināsim savu nospērsto ceļu. Kā tas izklausās demokrātijas apstākļos? Tad izskatās, ka jūsu projektu vispār nevar apšaubīt un tad, kad jums ir jākļūst nopietnam, tad jūs esat piesmelot. Tad es varētu sacīt, ka jūs esat perfekts kandidāts daudziem deputātiem šeit parlamentā, un nav šau par to, ka jūs šeit tikāt nominēts. Bet mums pieprasīja, lai mēs balsotu par galējo Briseles eh, aizkulišu eh, apdzīvotāji. Es varu atklāt sacīt, ka mēs balsosim pret, mēs negribam business as usual, mēs gribam uh, izmaiņas. Un jūs uzstāšanās laikā, laikā jūs sacījāt, nav pienācis laiks revolūcijai. Es jums saku, jau revolūcija ir notikusi, bet patiesība ir noticis apvērsums uz e, nāciju demokrātiju rēķinu. Un cilvēki neapjaut, kas viņam tiek nodarīts. Un šīs vēlēšanas eiroskeptiķi šai parlamentā varbūt vēl nav vairākumā, taču nedomājiet, ka viss ir beidzies, jo vairums Eiropas iedzīvotāji nevēlas Eiropas valsti, nevēlas e, Eiropas komisiju kā izpildu varu un nevēlas šo karogu un šo himnu. Für die fraktionslosen Abgeordneten hat Tā kā Telē Pēnes kundze pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Le 25 mai dernier. Bitte, Frau Lippe. An issue. Das Wort hat jetzt Frau Lepēns. Bitte, Frau Lepēns. Lepēns kundzei vārds tagad tiek dots. Procedūras jautājums. Lūdzu, apsēdieties. Tagad došu vārdu Lepēnas kundzei. Lūdzu, Lepēnas kundze, balss no zāles par procedūru. Dārgais kolēģi, lūdzu, apsēdieties. Jums tagad vārds netiek dots. Lūdzu, apsēdieties. Jums vārds netiek dots. Vārds tagad ir Lepēnas kundzei. Lūdzu, Lepēnas kundze. 25. maijā runātāja tiek pārtraukta. Ja jūs tagad nebeigsiet traucēt sanāksmi, jūs, diemžēl, uh, likšu izraidīt no zāles. Herr Kollege! Kolēģi! Lūdzu, pēdējo reizi es jūs lūdzu apsēsties. Lūdzu, izraidiet uh, deputāta kungu no zāles. Lūdzu, dodieties ārā. Herr Abgeordneter, Sie verlassen jetzt den Deputāta kungs, jūs tagad dosieties ārā no zāles. Bitte führen Sie den Abgeordneten. Lūdzu, izvediet deputātu kungu no zāles. Paldies. Bitte, Herr Abgeordneter, verlassen Sie den oh. Saal. Lūdzu, dodieties prom. Bien, le 25 mai dernier, le réveil... 25. maijā sāk Lepenes kundze, bet atkal tiek pārtraukta. Apgalvota Papadakis kungs. Lūdzu, dodieties ārā no zāles. Jūs nedrīkstat šādi traucēt kārtību. Lūdzu, dodieties prom. Tad, kad sāksies balsojums, jūs drīkstat atnākt atpakaļ, bet tagad jūs vairs sēdē nedrīkstat piedalīties. Ja. Okay, vielen Dank. Frau Le Pen, Sie haben das Wort. Merci, monsieur Président. Paldies, priekšsēdētājs, saka Lepenes kundze. Tā, tad 25. maijā Eiropas Savienības pilsoņi uh, sāka darboties pa jaunam. Vairākas uh, valstis, un uh, tīpaši Francija, ko es pārstāvu, nolēma sūtīt ļoti spēcīgu signālu. Jā, jā, jā, un nevajag tāpēc tagad bēdāties, mani cienījamie tautieši. Viņi izvēlējās sūtīt ļoti skaidru uh, signālu nē Briselē, nē demokrātijas atņemšanai, nē vairāk eh, recesīvās politikas aptrakumam. Eh, nē, nabadzībai, nē, masīvai imigrācijai organizētai, nē, mūsu identitātes eh, mazināšanai un jā, nācijām. Eiropas Savienība kļuvusi par tādu vājprātīgu, nāvīgu projektu, un cilvēki no tā novēršās bet tāpat laikā politiskās eh, klases eh, pārstāvi eh, uzbrūk mūsu uz iespējām un cenš tikai saglabāt savu status quo un ir gatavi uzsākt jebkādu kompromisu. Un uh, paldies, pateicoties viņiem, mēs uh, gūstam vēl lielāku pierādījumu tam, kā tad vispār var iegūt kādu kompromisu. Un tas nav mūsu cilvēku interesēs. Netiek uh, ņemts vērā vēlēšana rezultāts, netiek ņemt vērā tā cilvēku prasība, kas vēlēja. Es te runāju par liberāļiem, bet arī sociālisti tautas partijā ir mm, piekop savus vecos uh, uh, pieradumus, viņi sadala uh, galvenos posteņus Eiropas Savienībā, viņiem nav nekādas vēlmes pēc izmaiņām. Tautas partija sociālisti, tāpat tās ir arī Franču sociālistu partija, visi atkal vienkārši sadala kūku. Var sakot, man būs parlaments, tev būs komisija, mēs panākam, lai kāds balso par vienu vienā postenī, citu citā, viss ir sadalīts, bet nelieciet uh, mums domāt vai saprast, ka cilvēki, kas baltoja Eiropas vēlēšanās, ir izvēlējušies eh, Šulcu vai Junkeru. Viņa brīvība ir pilnībā nezināma Eiropas Savienības dalībvalstīs. Viņa nepārstāv neko un viņa neko arī neiemieso. Jūs esat nonākuši institūcijas uh, vadībā, bet uh, gan Francijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs par jums neko nezinu un jums nedod nekādu leģitimitāti. Jums nav cilvēku leģitimitātes. Uh, ne Francijas, ne arī kādas citas uh, valsts uh, iedzīvotāji mums nav, jums nav devuši. Jūs nevarat pieņemt, ka jūs varat kaut kādā veidā mūsu cilvēku dzīves. Jūsu uh, pilnvars ir milzīgas, jūs uzspiežat cilvēkiem līgumu, par ko viņi negrib balsot, tāpat arī uzspiežat uh, komerc uh, uh līgumu. Uh, Briselē notiek institūcija korumpēšanās ir vien vairāk, un jūs eh, pārstāvat tos, kas noliedz demokrātiju. Es atceros vienu no jūsu izteikumiem 99. gadā, mm, svar, mm, zināmā vācu eh, avīzē, un es te citēju, ka mēs pieņemam lēmumus, mēs īstenojam šos lēmumus, un tad mēs nogadam un paskatāmies, kas notiek. Tā, Šulc kungs, tā tad, ja nav nekādi uh, ļāvieni, ja nav nekāda iebilšana, ja. Uh, Um, vairākums um, neiebilst, tad mēs vienkārši turpinam, ejam uz priekšu līdz tam uh, brīdim, kamēr tiek uh, panākts šis neatgriešanās punkts. Kāds cinisms, kāda atzīšanās. Tāpat arī uh, Barozo vietu Mārtiņš Šulc varētu pieņemt vai ieņemt, vai arī Junkaram paredzēto vietu. Visiem ir tādas pašas darbības līnijas. Jūs mūs vedat uz ļoti bīstama utopiska ceļa un kādus solījumus jūs esat devuši? Uh, Francijā iedzīvotāji vairāk, vairāk cieši no nabadzības, eh, arvien vairāk tiek atšķēdīt mūsu nacionāla identitāte. Tātad pēc Barozo kunga jūs tikai turpināsiet un eh, vairosiet Eiropas cilvēku nabadzību un uh, Eh, nožēlojamo stāvokli. Tāpēc jūs turpināsiet, jūs radīsiet eh, nodokļu eh, paradīzes un jūs vadīsiet šo Eiropas elli un tik tiešām kolosāls karjeras kāpiens jums ir, Junker kungs, jūs esat pārņemts ar nacionālo valstu nokaušanu. Mēs cīnīsimies pret jums, cīnīsimies pret jums šeit un arī valstīs, mēs cīnīsimies pret jums un jūsu institūcijām ar vien lielāku enerģiju, jo katru dienu mēs paši m, mm, skatāmies, ko mēs varam panākt Francijā un Eiropas valstīs ir šo valstu patrioti, viņus eh, veicina, viņus eh, priecē eh, vēlēšanu rezultāti, un šie cilvēki gaida tikai vienu lietu. Viņi grib redzēt jūs un jūsu komisiju un jūsu tehnokrātiskos darbiniekus, kad viņi beidzot nonāks atkal vēstures gaiteņos. Un šobrīd mēs balsosim pret jums un ziniet skaidri un labi ka mēs, e, mūsu līdzpilsoņi, vērosim jūs, mēs skatīsimies jūsu darbību, jūsu kļūdas, un es e, brīdinu jūs, ka uh, Francijas un citu valsts cilvēki vēros jūs, Junkerkungs. Visa Eiropa vēros jūs, un uh, jums būs jāatzīst balsošanas rezultāti. Un, kā es teicu, mēs vērosim jums un vērosim jūs, un tad jums nāksies atzīt Eiropas uh, parlamentu vēlēšanu patieso signālu. Das Wort hat jetzt äh, Herr Juncker, bitte. Paldies, tagad vārds Junker kungam. Monsieur le Président. Priekšstādātāji kungs, dāmas un kungi, deputāti vēlos vispirms pateikties visiem tiem, ja neskaita dažus, kas uzstājās šajās debatēs. Je, je écoute... Es ļoti uzmanīgi klausījos jūsu sakāmajā Es jau esmu ilgstoši darbojies politikā un ar vienu esmu uzklausījis parlamentā, skaitā Eiropas parlamentu. Esmu piedalījies debatēs, sarunās daudzu gadu gaitā. Tātad paldies visiem tiem, kas uzstājās. Esmu sapratis, ka, ja būtu ņēmis vērā katras politiskās grupas, programmu, tad dažādo partiju uzstāšanās būtu daudzveidīgāks. Taču es nebūtu varējis būt ekumēniskāks nekā esmu jau tagad. Esmu sapratis, ka jūsu parlaments balsos aizklātajā balsojumā. Es to saprotu, tāpēc, ka Farāža kungs nevēlētos, ka viņa vēlētāji atklāja, uzzinātu, ka viņš ir balsojis par mani, tāpēc balsojums aizklātā kārtībā. Le, le bulletin vote secret. Balsošana. Aizklātā balsošana ir e, piekāpšanās farāžu kungam, es tā nebūtu rīkojies. Pateicos Lepēnas kundzei, ka viņa nebalsoja par mani. Es nevēlos, ka mani atbalstītu tie, kas noraida Eiropu. Paldies, Lepēnas kundze, ka jūs nebalsojāt par mani. Paldies! Jā, tagad esam beiguši darbu ātrāk nekā paredzēts. Kolēģi, kas joprojām sēž savos birojos, varētu ierasties uh, zālē un tad jau mēs varētu uzsākt ar balsošanu. Tagad pārtrauksim sēdi uz 10 minūtēm, tātad sāksim balsošanu 12.25. 12.25. ķersimies pie balsošanas.